Prendiamo corpo. Merci beaucoup. Ilva Hali, he will speak first because uh, Roger. the other one has not arrived. Roger Clark. Bene, diamo inizio a questo... In... Ļoti labi. Sāksim sanāksmi. Sāksim šo uzklausīšanu. Un izskatīsim arī Jose Bovē sagatavoto ziņojumu projektu. Uh, kura mērķis ir panākt taisnīgākus ienākumus lauksaimniekiem, veicinot labāku pārtiks apgādes ķēdes darbību Eiropā. Ir paredzēts pārskatīt konkurences noteikumus, lai cīnītos pret uh, produkcijas izplatītāju varas ļaunprātīgu izmantošanu, lai ieviestu uh, labās rīcības programmas un tā tālāk un tā joprojām. Tātad šī programma, kas pateicoties eh, ekspertiem, kas šodien ir ieliduši, ielidušies, varēs tikt izskatīta. Pateicos ekspertiem, kas ir ieradušies, un tātad mēs izskatīsim šo te svarīgo ziņojumu, kas mums palīdzēs saprast, kā darbojas nozara. Sveicu šeit ekspertus, kas ir uzaicināti uz šo uzklausīšanu. Zinu, ka dažiem no jums bija jāveic diezgan liels ceļu gabals, lai ierastos pie mums. Tāpēc liels paldies jums mūsu komitejas vārdā. Šī te neskaidrā situācija, kas pat laban ir radusies tirgū, radusies uh, cenu svārstību dēļ un arī tāpēc, ka vairumtirgotāji uh, ļaunprātīgi izmanto savu varu. Eiropas parlaments jau ir uzņēmies zināmas iniciatīvas, tā piemēram pieņemot deklarāciju 2008. gada janvārī iepriekšējā sasaukuma laikā. Mēs atsaucāmies uz to, ka lielveikali ļaunprātīgi izmantoja varu un runājam arī par to, ka pārtiks cenas bija ievērojami pieaugušas Eiropā. Tas notika pēc Baceli kundzes iniciatīvas, kas šobrīd ir uh, lauksaimniecības ministre Grieķijā. Ar krīzi saskars e, ne tikai ražotājiem, ne tikai e, piensaimnieki, lai gan, protams, piena cenas ir ievērojami samazinājušās. E, un jāsaka, pārtiks cenas kopumā ir ievērojami pieaugušas par spīti tam, ka izējumateriāla cenas ir samazinājušās. Tāpēc tagad es vēlētos dot vārdu referentam, mūsu komitejas vicepriekšsēdētājiem Žozebu Vē, kas mūs iepazīstinās ar savu ziņojumu projektu, un pēc tam mēs dosim vārdu ekspertiem, kurus uzklausīsim, un mums būs arī iespēja piedalīties debatēs. Lūdzu, Žoze. Priekšsēdētāji, cienījamie kolēģi un visi klātesošie. Es, protams, negrasos jūs iepazīstināt pilnībā ar savu ziņojumu, bet eh, drīzāk ar tādu saīsinātu versiju par tām diskusijām, kas šobrīd norit. 2009. gads ir bijis katastrofāls gads eh, lauksaimniekiem Eiropā, ne tikai piensaimniekiem ienākumi ir samazinājušies par 12% vidēji, un eh, tas, protams, ir tikai vidējais rādītājs, jo, piemēram, Ungārijā lauksaimnieki uh, ir saņēmuši par 35% mazāk nekā 2008. gadā, Itālijā par 25% mazāk un uh, Francijā par 20% mazāk. Kurš gan vēl cits sektors, kura nozara vēl būtu cietusi tik lielā mērā no šīs finanšu krīzes? Uh, ir pieaugušas izēja materiālu cenas, un līdz ar to daudz lauksaimnieki ir bankrotējuši. Francijā vairāk nekā 25 tūkstoši lauksaimnieku eh, šobrīd ir atkarīgi no minimālajiem ienākumiem, lai izdzīvotu. To viņiem piešķir vietējās varas iestādes. Un vēl 50, 50 tūkstoši ir kandidāti. Šobrīd runa vairs nav par restruktūrizāciju, bet par to, ka pilnībā tiek iznīcināts darba vietas un lauksaimnieku darbs. Uh, Eiropas lauksaimniecībā tiek eh, nodarbināti 14 miljoni iedzīvotāju, un noturēt šīs darba vietas uh, ir gan sociālā, gan politiskā prioritāte. Kopš 99. gada un līdz 2005. gadam pārtikas eh, ķēdes, ķēdē pievienotā vērtība ražotāji, ko dod ražotāji ir uh, Eh, samazinājusies no 31% līdz 24%. Visi pārējie spēlētāji ir palielinājuši savu daļu pārtikas ķēdē. Viņi ir uzspieduši cenas, kas ir mazāks par pašizmaksu, un eh, līdz ar to eh, lauksaimnieki nav spējuši, protams, stāties pretīm šīm te milzīgajām multinacionālajām kompānijām. Kā jau to parādījis komisijas ziņojums, šis šoks, ar kur saskars lauksaimnieki, eh, ne, nedod nekādu labumu arī patērētājiem. Un līdz ar to eh, negatīvs, negatīvā seks izod arī mājasēmniecības. 2009. un 2010. gadā mm, produkcijas cenas samazinājās, bet to neizjūt, lauksā, mm, to neizjūt uh, um, mājasēmniecības. Un tad, kad piens tika izliets grāvjos, uh, daži šajā pārtikas ķēdē bija ieguvuši uh, desmitiem miljonus eiro. Eiropas komisija šobrīd cenšas pievērsties jautājumiem, kas saista lauksaimnieku, lauksaimniekus ar pārtiks pārstrādātājiem un tāpat arī mazumu un vairāk tirgotājiem, jo īpaši lielajiem eh, tirsniecības uzņēmumiem. Šī te schematiskā vīzija par pārtiks apgādes ķēdi, diemžēl neparāda realitāti, kā tā ir dzīvē. Uh, Pēdējo, mēn, pēdējo nedēļu laikā es esmu ticies par. Um, es esmu ticies ar uh, mazumu un vairumu tirgotājiem un šajās sarunās lieliski parādījās spriedz, kas uh, parādās starp uh, šiem uzņēmumiem. Diemžēl viņi nav vienlīdzīgi spēlētāji un tie, kam ir centrālā loma pārtiks apgādes ķēdē, var rīkoties kā vien viņi vēlas attiecībā uz peļņu un tās pārdali. Tātad cenu atklātība un cenu caurskatāmība ir absolūti nepieciešama, un lai to panāktu, valstīm ir jāorganizē pārstā, organizācijas, kurās tiktu pārstāvēt visi pārtiks eh, apgādes ķēdē iesaistīto. Uh, Tas ir nepieciešams, lai mēs runātu par visiem parametriem, kas saistīti ar pārtikas apgādes ķēdi, saprastu, kā tiek veidotas cenas un saprastu, kāpēc tikai 5% no maizes kukulīšu cenas patiesībā ir lauksaimnie, tiek lauksaimniekiem un Um, kāpēc eh, kartupeļu kilograms, kas tiek pārdots par diviem eiro patērētājiem, par to tiek samaksā tikai desmit centi lauksaimniekiem. Mums ir jādomā arī par to, eh, kāda loma šeit ir izēja materiāla piegādātājiem. Un tas, ka dažās dalībvalstīs eh, ir milzīga koncentrāt koncentrēšanās attiecībā uz lielo pārtikas veikalu, tā, veikalu darbību. Tā piemēram, Zviedrijā 24% eh, eh, tirgus ir koncentrēti lielo uzņēmumu eh, rokās, kur pretī Francijā tie ir 62%. Mums ir jācenšas nodrošināt patērētājiem pēc iespējas lētāku pārtikas produkciju. Uh, un tādu pārtiks produkciju, kuras saražošanā tiktu ņemtas vērā arī visas eh, vidas aizsardzības problēmas. Patērētāji un nodokļu maksātāji ir milzīgi zaudētāji šajā pārtiks ķēdes darbībā. Un tāpat jāsaka, ka ļoti grūti šajos apstākļos ir izdzīvot mazajiem, eh, mazumtirdzniecības uzņēmumiem, kas darbojas jau īpaši eh, la, mazāk labvēlīgos apstākļos. Šodien ir arvien grūtāk iepirkties, un tas, ka tiek izveidotas milzīgas eh, pārtiks produkcijas iepirkuma centrāls, vēl vairāk pasliktina situāciju. Dominējošās varas ļaunprātīga izmantošana ir grūti pierādāma. Un no tās cieš jau īpaši mazie uzņēmumi, kur nevēlas vērsties pret šādu praksi, tāpēc, ka domā, ka viņu situācija varētu vēl tikai pasliktināties. Es aicinātu Eiropas komisiju nākt klajā ar ziņojumu par šādu ļaunprātīgu varas izmantošanu, jo īpaši, kas attiecas uz eh, pārdošanu ar atlaidēm, kā arī maksu par pārtiks preču iekļaušanu mazumtirzniecībā un eh, tālāk pārdošana ar zaudējumiem. Visos šajos jautājumos Eiropas Savienības nostājai būtu jābūt stingrai, mums būtu jāpadara šī prakse par nelikumīgu. Mums ir jāsako dažām valstīm - Vācijai, Francijai, uh, Īrijai. Tālāk pārdošana ar zaudējumiem tiek izmantot, lai uh, mazinātu konkurenci un lai padarītu vājākus konkurentus. Lauksaimniekam tiek uzspiesta cena, kas viņam liek ražot savu produkciju ar zaudējumiem. Un tāpēc mums ir nepieciešams rad, radīt ražotāju organizācijas, kas ļautu uzsākt kolektīvas sarunas, lai uh, varētu lai lauksaimnieki paši varētu regulēt savu ražošanu un nodrošināt labāku līdzsvaru starp piedāvājumu un pieprasījumu. Kā jau eh, tika norādīts iepriekš, eh, pārtiks apgādes ķēde Eiropā ir ļoti dažāda. Protams, ir arī piemēri tiešai tirzniecībai, kur patērētāji iegādājas eh, tieši no ražotājiem. Tāpat ir vietas, kur tiek nodrošināta tāda produkcijas ražošana, kur tiek ievērots visas higienas normas, vidas aizsardzības normas. Uh, šīs normas, kas paredz arī eh, pēc iespējas īsāku pārtiks ķēdi, eh, tās ņem vērā arī mazu ražotāju intereses, un mums noteikti ir jādomā arī par eh, šiem aspektiem. Viens piemērs - nelielie ģimenes mazdārzeņi. Francijā Tie ir 250 tūkstoši hektāru. Un tomātu audzēšana šajos lauciņos ir aptuveni viens ceturdaļs apmērā no visas patērētā viena gada laikā, kur pretī Rumānijā, piemēram, mājasēmniecības pašas saražo aptuveni trešdaļu tās pārtiks, kas ir nepieciešama patēriņam. Tas, ka Eiropā joprojām ir 40 miljoni cilvēki, kas ir atkarīgi no pal pārtiks palīdzības, ir milzīgi izgāšanās Eiropas Savienībai. Tā jau īpaši ir izgāšanās, ja ņemot vērā kopējo lauksaimniecības politiku, jo viens no kopējās lauksaimniecības politikas mērķiem bija veicināt labāku pārtiks nodrošināšanu. Bezdarbs, pārāk zemās algas, nelielās pensijas. Ir tikai dažas no problēmām, ar kurām saskars mūsu pilsoņi. Eiropas Savienība 2009. gadā ir eksportējusi 23 miljonus tonnu graudu un tāpat arī realizējusi ārējā tirgu pienu un, un citu produkcijas pārpalikums. Un galvenā rūpa ir nodrošināt uh, sociālo taisnīgumu lai mums nebūtu nepieciešams būt atkarīgiem no labdarības, mums būtu nepieciešama pašpietiekamīga pārtiks ziņā. Kopējā lauksaimniecības politika, tai ir jāpanāk uh, sociālais taisnīgums. 2007. gadā, kad uh, lauksaimniecības izējuma materiāla cenas uh, samazinājās, daudzas Eiropas bankas nekautrējās un sazinājās ar lauksamniekiem, lai viņi eh, iesaistītos eh, atvasinātās produkcijas tirgos. Un tas, protams, ir mainījis tendences arī lauksamniecības produkcijas tirgu. Tas viss ir izraisījis tādu kā paniku pasaules mērogā un izraisījis eh, arī zināms sacelšanās, jo īpaši dienvidu valstīs nākotnes darījumi tika izmantoti, lai amortizētu uh, kursu maiņu. Un šobrīd, tāpat kā daudzās citās nozarēs, uh, šis te pasākums, šis instruments tiek izmantots tikai spekulatīvos nolūkos. Tas būtu jāpārtrauc. Eiropas Savienībā ir jāuzsāk uh, īstenot uh, starptautiskos uzraudzīšanas instrumentus un kopā ar partneriem ir jādefinē tie ārkārtas pasākumi, kur būtu jāīsteno, lai finanšu spekulācijas vairs nenodarītu pos 20 miljoniem cilvēku un nedestabilizētu kopējā lauksaimniecības politiku. Kopējās lauksaimniecības politikas reforma, pie kuras mēs strādājam, ja mums izdosies līdzsvarot uh, spēku līdzsvaru, radīt jaunus uh, instrumentus, kas ļautu organizēt un pārvaldīt uh, piedāvājumu, mums palīdzētu arī uzlabot situāciju, lai nodrošinātu patērētājiem kvalitatīvus pārtiks produktus. Lai to panāktu, ir jānodrošina godīgi ienākumi lauksaimniekiem, jāaizsargā vide un jādrodrošina harmoniska ekonomiskā attīstība visā mūsu teritorijā kopumā. Uh, Tāds ir arī šī te ziņojuma mērķis. Jāmēģina piedalīties tāpat, kā Lajana kungs to ir darījis ar savu ziņojumu par kopējās lauksamniecības politikas nākotni. Jāmēģina piedalīties šīs jaunās politikas veidošanā, lai mēs ik viens varētu lauku rajonos dzīvot no savu darba augļiem. Paldies! Grazie. Grazie, Jose Bovē, grazie anche per la passione. Paldies Bovē kungam. Sirsnīgs paldies par to, ka jūs arī tik izteiksmīgi iepazīstināt mūs ar savu ziņojumu. Tagad vārds tiks dots ekspertiem. Šodien uz uzklausīšanu esam uzaicinājuši septiņus ekspertus. Es eh, lūgtu eh, visus ekspertus iekļauties desmit minūšu laika ierobežojumā. Oliviedes Huters būs pirmais eksperts, viņš ir apvienoto nāciju īpašais referents jautājumos par tiesībām pārtika. Oliviedes Huterkungs, lūdzu, vārds. Merci, monsieur le président. Paldies, priekšsēdētāji. Mandāts, kur man ir piešķirta cilvēku eh, tiesību padome, ir strādāt pie pārtiks jautājumiem pasaulē. Un šobrīd, ja mēs paraugamies, tad no miljardiem cilvēku, kuri cieši badu, divas trešdaļas paši ražo pārtiku. Ir apmēram no, ši, no šiem te neskaitāmiem miljoniem, kas cieši no bada, ļoti daudzi ir lauksaimnieki, kuri atrodas tādā situācijā, ka eh, pārtiks izēvielu cenas pieaug, bet uh, ieņēmumi, kurus viņi saņem no savas produkcijas realizācijas, samazinās. Un tie ir lauksaimnieki, kuri ir vēsturiski ir tikuši atstāti novārtā un nav baudījuši tehnoloģiskās attīstības augļus. Tie ir mazie lauksaimnieki, kur šobrīd izdzīvo no eh, pašražošanas, kas tikai nelielā mērā ļauj viņiem izdzīvot. Un ir apmēram 200, 250 miljoni eh, cilvēku, kas strādā lielos, lielās lauksaimniecībās. Uh, un kur saskars ar vien lielāku konkurenci startautiskajā līmenī, jo notiek lauksaimniecības produkcijas liberalizācija, un līdz ar to viņi tiek nospiesti. Un sociālā un juridiskā aizsardzība, kuru viņi varēs saņemt savulaik, šobrīd vairs neeksistē. Un Šīs te pārmaiņas lauksaimniecības sektorā pasaules mērogā ir nonākušas pie katastro... novedušas pie katastrofālas situācijas, kādā mēs atrodamies šobrīd. Miljons cilvēku cieš eh, badu. Un tas, nu, ir tādas politikas rezultāts, eh, kura par prioritāti ir izvirzējusi liela mēroga lauksaimniecību, mehanizētu, industrializētu, kas nav ne. Uh, ražīgākā, ne arī atbalstāmākā no sociālā un vidas viedokļa. Es priecājos, ka man ir iespēja šodien uzrunāt uh, lauksaimniecības un lauka attīstības komitejas locekļus Eiropas parlamentā, lai runātu pēc būtības par saikni starp pārtikas uh, apgādes ķēdes organizāciju Eiropas Savienībā un pārtikas apgādi pasaules mērogā. Es domāju, ka mums vajadzētu izmantot iespēju, kuru dod, šī te, eh, dod šīs komisijas paziņojums, lai mēs saprastu, kā mēs varētu uzlabot situāciju pasaules mērogā. Es gribētu galvenokārt runāt par četriem punktiem. Jūsu rīcībā būs arī attiecīgs dokuments, kurā jūs detalizētāk varēsiet iepazīties ar šiem punktiem, jo to es nevarēšu izdarīt savā uzrunā. Pirmkārt, uh, lauksaimniecības pārtiks apgādes ķēdē notiks konc, notikusi koncentrēšanās, un tā ir atstājusi vairākas sekas. Vispirms tā ir novedusi pie tā, ka pārtiks apgādes ķēdē mazāk pieminotās vērtības daļa patiesībā nonāk pie ražotāja un ražotāja valsts ja mēs paraugamies tos ieņēmums, kur, tos, to peļņu, kur dod, teiksim, patērētājs, kurš iegādājas attiecīgo produkciju, tad ļoti neliela daļa nonāk pie ražotāja un ražotāja valsts. Protams, ka konkurences noteikumiem būtu jāļauj vērsties pret šādu pārlieku koncentrāciju un dominējošās eh, pozīcijas ļaunprātīgu izmantošanu, bet ir vairāki jautājumi, kuriem es gribētu vērst jūsu uzmanību. Konkurences noteikumi nav labvēlīgi pašiem ražotājiem, bet konkurences noteikumi eh, galvenokārt līdz šim ir tikuši izmantot, lai atbalstītu patērētāju un lai nodrošinātu to, ka patērētājs nemaksā pārlieku augstas cenas. Tāpēc mums būtu noteikti jādomā par to, vai mēs nevarētu pārskatīt savu konkurences politiku kā mēs izmantojam pašreizējo juridisko ietvaru konkurences jomā, lai varbūt aizsargātu ražotāju no dominējošās pozīcijas ļaunprātīgas izmantošanas. Otrakārt, pasaules pārtiks apgādes ķēdē, kurā ir saistīti ražotāji dienvidos ar patērētājiem ziemeļos, ļoti bieži mēs saskaramies ar uh, ekstrateritoriālām problēmām, un konkurences noteikumi te nevar palīdzēt. Attīstības valstīm nav šādu konkurences noteikumu, kā mēs varētu iedomāties, piemēram, ka uh, Kodivāra vēršas uh, pret uh, kādu uh, uh, kakao ražotāju Kas attiecas uz Eiropas Savienības eh, tiesībām konkurences jomā, ir ļoti grūti šīs tiesības izmantot ārpus Eiropas Savienības, jo runa jau ir par iekšējo tirgu, kur šie noteikumi ietekmē. Runa ir par patērētāju labklājību šeit, Eiropas Savienībā, un līdz ar to eh, tas nekādā veidā nepalīdz ražotājiem Dienvidu valstīs. Tāpēc es priecājos par Jose Bovē priekšlikumu, kas parāds pārskatīt, vai konkurences noteikumus mēs nevarētu uzlabot, lai atrisinātu reālās problēmas, ar kurām mēs saskaramies pārtiks apgādes ķēdē, kas ir arvien vairāk un vairāk globalizēta un neaprobežojas tikai ar Eiropas Savienības tirgu. Vēl viens, kas ir saistīts ar koncentrāciju, ir tas, ka pārtiks apgādes ķēdē tiek īstenota uh, ļaunprātīga politika. Kādā ziņojumā, kuru es cilvēktiesību padomē iesniedzu martā, es pieminēju arī šos te ļaunprātīgas izmantošanas piemērus, tos pieminēju arī referents, un es domāju, ka tas, ja mēs sistemātiskāk skatām šos jautājumus, ir pateicoties, piemēram, apvienotajai karalistei, kas izmanto Supermarket Code of Practice, un nosaka tos noteikums, kas ir aizliegti no iepirkēju puses, gluži vienkārši tāpēc, ka iepirkēji atrodas uh, dominējošā pozīcijā un var attiecīgi ļaunprātīgi izmantot savu situāciju. Es domāju, ka ir tādi gadījumi, kad šis te līdzsvars ir, līdzsvar trūkums ir tik milzīgs, ka mums būtu iemesls nākt klajā ar likumdošanas priekšlikumiem jo lauksaimnieki nav spējīgi vest sarunas ar iepirkējiem, un viņiem nav alternatīva. Ja viņi vēlas realizēt savu produkciju tirgos, kas neatrodas eh, turpat blakus, kur viņi ražo savu produkciju, viņi ir spiesti izmantot šo iepirkēju pakalpojumus, un iepirkējiem, diemžēl, ir dominējoša pozīcija. Tātad mums būtu jāpanāk tas, lai viņiem būtu vairākas iespējas un viņi varētu nostiprināt savu sarunu vešanas eh, kapacitātes lai viņi varētu realizēt savu produkciju uh, tuvāk vietai, kur tā tiek saražota. Otrs punkts, par kur es gribētu runāt pavisam īsi, ir privāto standartu izplatīšana pārtiks jomā. Tie ir standarti, kas bieži vien ir sociāls vai vidas aizsardzības klauzulas, kas tiek uzlikts par pienākumu ražotājiem, bet biežāk runa ir par patērētāju veselības aizsardzību un pārtiks drošumu. Šīs klauzulas, kad tās tiek uzspiestas ražotājam, ir ļoti grūti respektējams un ievērojams, un līdz ar to eh, lauksaimniecības sektors tiek dualizēts. Tas nozīmē, ka lielie ražotāji daudz vienkāršāk var ievērot šos standartus un normas nekā mazie ražotāji. Jo īpaši es te domāju par uh, maziem ražotājiem attīstības valstīs, kur gluži vienkārši nevar saražot savu produkciju atbilstoši šiem noteikumiem, līdz ar to nevar piekļūt eh, pārtiks realizācijas ķēdei. Un tad, kad izplatītāji eh, tālāk pārdevēja uzliek šos te noteikumus, viņiem būtu jāsaprot, kādu ietekmi tas atstāja uz mazākiem ražotājiem un lauksaimniekiem, un viņiem būtu jācenšas atbalstīt šos ražotājus, lai viņi varētu izpildīt šos noteikumus. Un viņiem nevajadzētu gluži vienkārši inspicēt un, un, un kontrolēt, vai šie te standarti tiek izpildīti, bet viņiem tie ir uh, finansiāli būtu jāsniedz, jāsniedz atbalsts, lai šie ražotāji varētu piekļūt eh, pārtiks apgādes ķēdei. Treškārt, es domāju, ka ir instruments, kas ir mūsu rīcībā un kur mēs pienācīgi nenovērtējam, ir uh, publiskais iepir, iepirkums. Šobrīd uh, 15% iekšējā kopzemes koprodukta tiek iztērēti um, iepirkum, publiskiem iepirkumam, jo īpaši pārtiks jomā. Tātad valdībām, nacionālajām valdībām, bet arī vietējās varas iestādēm būtu jāizmanto šis instruments, lai nodrošinātu ilgtspējīgu lauksaimniecību, uh, tādu, kas ievēro sociālās normas un vidas aizsardzības normas un kas ir godīga. Es domāju, ka direktīva 2004 šķērsvīt 18, kas attiecas uz publisko iepirkumu, ir pilnībā savietojama ar sociālo un vidas aizsardzības klauzulu ieviešanu, un šīs klauzulas ir nepieciešams, lau, lai lauksaimniecība attīstītos ilgspējīgākā virzienā. Ceturtkārt un visbeidzot, Jautājums par cenu svārstībām starptautiskajos tirgos arī tas tika pieminēts un par to, kādu lomu šeit spēlē e, spekulanti. Tā ir reāla problēma. 2008. gada martā, kad uh, e, tika uzpūš šis spekulatīvais uh, burbulis lauksaimniecības izējumateriālu tirgo, tirgos, invest investori bija investējuši 400 miljārdus eiro atvasināto produktu tirgos. Tas bija divreiz vairāk nekā 2005. gadā, un, protams, tas viss izraisīja milzīgi, eh, spekulatīv, milzīgi spekulatīvās sekas, kukurūzas, graudu un citas produkcijas tirgos, un pēc tam viss attīstījās pa spirāli jo spekulatīvie burbuļi liek arī mazajiem pircējiem un valdībām iesaistīties e, šajā, šajā aburtajā lokā, gluži vienkārši, lai vērstos pret tendencēm. G20 Londonas samita laikā 2009. gadā apņēmās pārvaldīt finanšu investīciju organizācijas, kas rada sistēmisko risku un ir jāuzrauk šo organizāciju darbību. To var darīt vairākos veidos. Es piedāvāju arī vairākas pieejas, kuras esmu iesniedzis eh, cilvēktiesību padomē, un tas arī detalizētāk apskatīs dokumentā, kas būs jūsu rīcībā. Noslēgumā es vēlētos varbūt nākt klajā ar pieciem pavisam īsiem priekšlikumiem. Uh, Vispirms, Eiropas Savienībai būtu jāizmanto eh, šī iespēja, ko paver šīs debatas par pārtiks apgādes ķēdi Eiropā, lai padomātu par to, kā varētu uzlabot konkurences noteikumus, lai vērstos pret koncentrēšanos pārtiks apgādes ķēdē gan Eiropas Savienības iekšienē, gan ārpus tās, jo nav pieņemams, ka ražotāji attīstības tirgūs kļūst par dominējošās eh, varas ļaunprātīgas izmantošanas upuriem un ir spiesti pārdot savu produkciju par tādām cenām, kas bieži vien viņiem ļauj knap izdzīvot, kurš vienkārši tāpēc, ka viņiem nav cita iespēja, kā izmantot šo lielo pārpircēju pakāpojums, lai iegūtu piekļuvu tirgiem. Mums tāpat būtu jādomā par to, kā mēs varētu uh, cīnīties, un te es domāju, mums noteikti nepieciešams regulas, lai mēs vērstos pret dominējušo pircēju vaļas raunpātīgu izmantošanu. Mums tāpat būtu jācenšas panākt to, lai privātā, privātais sektors pircēji pārskatītu standārts un normas, kuras viņi uzspiež mazajiem ražotājiem, un lai viņi tiktu iesaistīti arī šo standartu izstrādāšanā, lai šie standarti neatstātu diskriminējošu ietekmi uz lauksaimniekiem un ražotājiem. Es domāju, ka ir jāizmanto publiskā iepirkuma instruments, lai attīstītu pārtiks ķēdi tādā veidā, kas būtu ilgspējīgāks, un es domāju, ka godīgs tirsniecības eh, izmantošana varētu būt viens no veidiem, kā mēs varētu to veicināt. Tātad jādomā par publisko iepirkumu. Un es teicu arī, ka mums ir jāpanāk tas, lai investori darbotos disciplinētāk, investējot lauksaimniecības tirgos. Un noslēgumā es gribētu teikt, ka viens no sakām, kas bija visjūtamākās attiecībā uz attīstības valstīm, protams, bija šis dempings lauksaimniecības produkcijas dempings vietējā tirgū, kas iznīcināja vairākas nozars šajās valstīs, tāpēc, ka eh, šo valstu tirgos nonāca produkcija, kuras eh, kur saražošanā uh, Eh, tika izmantots milzīgs subsīdijas, un līdz ar to vietējie ražotāji nevarēja nekādā veidā konkurēt. Tāpēc es domāju, ka mums būtu jāvērš Eiropas Savienības uzmanību uz to, ka mums būtu jācenšas samazināt šī dempinga ietekmi un jāvēršas pret subsīdijām, kas izraisa šo dempingu. Un es domāju, viens no veidiem, kā mēs varētu to darīt, ir veicināt īso pārtiks ķēžu attīstīšanu Eiropas Savienībā un arī uzlabot uh, lauksaimniecības tirgu regulāciju pasaules mērogā. Lielas paldies un esmu gatavs atbildēt uz jūsu jautājumiem. Dešiter, următoarea prezentare aparține domnului profesor. Lielas paldies, priekšsēdētājs. Turpin priekšsēdētājs tagad nākamais pārstāvs būs Rodžers Klārks, Kārdības universitātes pasniedzējs, un viņš runās par to, kā izskaust negodīgu komercpraksi, no kuras tieši lauksaimnieki kā arī par konkurences graujošu darbību Eiropas uh, Savienības līmenī. Lūdzu, jums vārds. Right? Okay, thank you very much. Uh, thank... Labi, paldies. Uh, paldies, ka uzaicinājāt mani. Mani aicināja izteikties par to, kā apturēt negodīgu komercpraksu, no kuras cieši lauksaimnieki un citu negodīgu praksu Eiropas Savienības līmenī. Esmu zinātnieks Kardivas universitātē Lielbritānijā. Ņemot vērā, cik ierobežots ir laiks, es at, izteikšos tikai par diviem jautājumiem. Viens no tiem ir vispārīgs dabas jautājums, par kur jau tika zināmā mērā runāts. Tas ir attiecināms ne tikai uz lauksaimniekiem, bet uz jebkuru veidu tirgotājiem. Otrs jautājums ir jau specifiskāks, un tas ir konkrēti attiecināms uz lauksaimniekiem, varbūt ne uz visiem no viņiem, bet uz daļu no viņiem atsevišķos tirgos. Tad sākšu ar pirmo jautājumu, kas jau zināmā mērā tika apskatīts. Es domāju, mēs visi labi zinām, ka lielveikalu ķēdes ir iesaistīts vairākos negodīgos komercprakses gadījumos. Un šādi gadījumi, kuru rezultātā ir eh, radīti papildus, eh, papildus maksājumi eh, šo preču piegādātājiem, tā pašā laikā palielinot arī risku viņiem, tad neapšaubām, ka tas atstāja īpaši lielu ietekmi uz maziem vidējiem uzņēmumiem. Šādas uh, e, komercprakses jau ir uh, iepriekš apspriestas un skatītas. Tad e, šeit jūs varbūt varat apskatīt dažas no šīm Eh, komercpraksēm. Es domāju, jūs varat redzēt uz ekrāna. Tā ir eh, kavēti maksājumi, tālāk izmaiņas eh, darījuma noteikumos jau pēc notikušā. Tad arī, piemēram, ir bijuši, bijis labi veicies ar pārdošanu, un tad tiek atpakaļējoši mainīt noteikumi, Tad tiek prasīta samaksa par preču iekļaušanu veikalu sortimentā, tālāk arī e, maksa par to, vai prece atrodas e, vidējā plauktā vai kaut kur priekšā aizmugurē. E, tāpat arī īpaši maksājumi, piemēram, par veikalu remontu vai jaunu veikalu atvēršanu kā arī e, draudi ar preču izņemšanas no, no pārdošanas konkrētā veikalā. Šis viss ir e, negodīgs komercprakses, kas uh, Eh, principā samazina šo piegādātāju gūtos ieņēmumus un palielina risku. Tad Eiropā šī problēma ir konstatēta samērā plaši. Ir arī izveidota augsta līmeņa darba grupa, kur tiekas, lai risinātu šos jautājumus un ieviestu reformas. Viena no reformu rezultātiem varētu būt eh, labās prakses kodeks. Un, eh, zinām, tad eh, rīcība tiktu noteikta kā nelegāla un aizliegta. Un pavisam loģiski šķiet, ka tas būtu jādara Eiropas līmenī Ar, varētu ar kādu tiesību aktu, piemēram, direktīvu aizliegt uh, lielveikalu ķēdēm uh, tā rīkoties. Tāpat ir vēl viena iespēja, ko es jau pieminēju. Tad uh, šāds labās prakses vai rīcības kodeks, ja tāds tiks pieņemts, tad šobrīd tas vistuvāk izskatās iespējams Lielbritānijā un Īrijā Tad būtu izveidota neatkarīga kontrolas iestāde, kāds ombuds, piemēram. Un iespējams, ka varētu arī Eiropas līmenī ko līdzīgi izveidot. Jo bieži vien šīs tirdzniecības veikalu ķēdes ir starptautiskas. Un tad ir grūti izdomāt, kura nacionālā līmeņa iestāde varētu vispār skatīt šādas problēmas. Tā kā es redzu šeit arguments par labu tam, ka varētu Eiropas līmenī noteikt šādu kontrolas iestādi vai ombudu, eh, kurš varētu izskatīt šādas jautājumas un pārkāpumus vairākās dalību valstīs. Tā kā tā, tie būtu tādi daži no variantiem. Eh, šodien es tad eh, kā jau pieminējāt, šāds rīcības kodeks varētu būt samērā ātri sastādāms. Bet tā pašā laikā ir jāpadomā arī par to, ka ir nepieciešams Eiropas Savienības līmenī neatkarīga šāda ombuda iestāde, kas eh, principā nav iekļaujama vienā atsevišķā valstī, bet kurai jā, jāfunkcionē ir Eiropas Savienības līmenī. Tad pievērsīšos jau konkrētākām lietām, tas ir samērā plaši piemērojams un attiecināms uz daudzām, varbūt ne visām, bet daudzām eh, lielveikalu ķēdēm. Ir, protams, ka lielveikalos netiek pārdot tikai un vienīgi pārtika un tikai un vienīgi lauksaimnieki pro, pro, piedāvātā produkcija. Eh, bet eh, tad tālāk mēs varētu jau apskatīt jautājumu, kas ciešāk skaitās sasaistās ar lauksaimniekiem. Tas ir ierosinājums par to, ka e, šī lielveikalu iepirkuma vara var radīt e, papildus problēmas lauksaimniecībā. E, es tad atgādināšu varbūt tiem, kas nav pazīstami ar šo ekonomikas teoriju. Tātad pamat arguments ir tāds. Tātad Bieži vien tas ir saistīts tieši ar cenu struktūru. Ir divi iespējamie gadījumi. Viens ir tāds, kurā visiem piegādātājiem ir vienāds minimālās eh, vienības cenas, un tad jau nerodas tāda problēma eh, saistībā ar lielveikaliem, ka viņi varētu savu iepirkumu varu izmantot. Ir viena situācija, kur visiem ir praktiski vienāda izmaksu līkne un nav vietas, nav iespējas īstenot šo dominējušo iepirkumu varu. Otrs variants ir pieaugušas izmaksas, minimālās izmaksas. Tādā gadījumā daži strādā ar lielāku peļņu, daži ar mazāku. Tātad atsevišķās lauksainiecības nozarēs Un šādā situācijā, kad ir atšķirīgi piegādātāji, kuriem ir atšķirīgas minimālās vienības cenas, tad šādā gadījumā iepirkuma veicējiem būs iniciatīva eh, mēģināt nospiest cenu uz leju, lai panāktu labāku cenu. Tātad šādā gadījumā rodas papildus problēmas lauksainiecības tirgū jo šīs lielveikalu ķēdes ir ieinteresētas samazināt cenas, lai palielinātu savu peļņu. Tas, protams, ir visiem zināms eh, process ekonomikā, bet atsevišķās nozarēs tas eh, lauksainiecības jomā varētu radīt nopietnas problēmas. Tātad šeit es uz slaida esmu uzrakstījis nelielu piemēru par divām uh, iespējām. Kreisā pusē tātad visām firmām ir vienāds minimālās vienības izmaksas. Tātad mēs redzam, ka izmaksas ir 17 pensi par vienu vienību. Un eh, kāda tad būs šī līdzsvara cena? Atbilde attiecīgi 17 pence par vienību jo lētākā par 17 pensiem par vienību firmas nepiegādās neko. Un šeit nav, nav svarīgi, cik daudz ir eh, pircēju, viņi neiepirks eh, vairāk, līdz ar to iestājas līdzsvars. Bet tas darbojas tikai tad, ja visiem piegādātājiem ir vienāds izmaksas. Labajā pusē mēs redzam otru variantu Tur dažiem uzņēmumiem ir zemākas izmaksas par vienību, 100 uzņēmumiem ir 13 pensi par vienību, 50 firmām pa 15 un 25, ja vismazākajam skaitam ir 17 pensi. Tātad šeit, izmantojot iepirkuma varu, dominējošam iepirkējam būs iespējams nospiest šo cenu zem 17 pensēm. Tādējādi ekonomikas teorija parāda, ka šādā tirgus situācijā pastāv iniciatīva pircējam nospiest cenu uz leju zemāk par 17 pensēm šajā gadījumā. Un tādējādi mēs nonākam pie situācijas, kur attiecīgi eh, lauksaimniekiem, daļai no viņiem, viņiem nāksies saņemt mazāk samaksu par savu produktu, bet citiem vispār tie tiks izspiest no tirgus. Un tā tad ir teorija, un mēs redzam, ka kādēļ šādas eh, dominējušas iepirkuma varas eh, gadījums rada problēmas lauksaimniecības tirgumu. Un mēs arī redzam, ka ir samērā vienkārši pierādāms, ka jo mazāks ir iepirkēju skaits, jo lielāka iniciatīva ir spiest cenu uz leju. Un tieši tādēļ, jo mazāk būs šie pircēji, jo lielāk viņiem sajutīs motivāciju spiest cenu uz leju. Viens no jautājumiem, Eh, ko mēs skatām, ir kādas politiskās darbības mēs varam izmantot šajā kontekstā. Un te es arī eh, pāris eh, minūtēs noslēgumu apkopošu situāciju. Protams, ka ir nepieciešams rīkoties, būtu labi, ja pats tirgus varētu atrisināt šīs problēmas, bet, ja nu tās ir radušās, tad ir, protams, iespējams izmantot dažas politiskās darbības. Šeit es uzskaitīju trīs Pirmkārt, jūs varat ļaut eh, lielveikalu ķēdēm vienoties par fiksēto augstāko cenu. T tās ir eh, pasākums, eh, kad ir principā vairā, Lielbritānijā vairākas lielveikalu ķēdes ir vienojušās par augstāko iespējamo cenu, un tad var, viņi varbūt to ir darījuši tieši, nu, lai savu publisko tēlu uzspodrinātu. Bet problēma šai gadījumā rodās eh, tieši saistībā ar ko brīvu konkurenci. Un Lielbritānijas gadījumā šīs eh, lielveikalu ķēdes saņēma ļoti nopietnas sodas par eh, neatļaut vienošanos par cenām. Otrs variants ir ļaut lauksaimniekiem veidot īpaši tādas pārdošanas grupas, bet tas nav pārāk efektīvi, jo pirmkārt ir jābūt ļoti lielam apjomam šādām grupām, lai vispār varētu kaut ko ietekmēt. Un pat ja jums būs šādas grupas, tad viņi savukārt vieno, būs, principā, viņu vidū būs e, neatļaut vienošanās par cenām, tā ka viņi tiks sodīti. Tā kā Tādējādi varbūt tiks radīts pretspars neatļautām vienošanām eh, lielveikalu ķēdēm, bet tas nav labākais risinājums. Savukārt trešais risinājums ir regulēt cenas. Kas varētu būt visvienkāršākais no veicamajiem pasākumiem? Ir, protams, arī daži argumenti pret to, bet tas varētu būt risinājums eh, tādos gadījumos, eh, Eh, kur ir iespējams noteikt šādu taisnīgu cenu. Tā kā šis no trim iespējamām darbībām ir vispozitīvākā, bet varbūt kādam citam ir labāks idejas. Paldies! Mulțumim, domnule profesor. Următoare. Lielas paldies! Un tagad uzklausīsim Xavier Dirjeu, kas ir organizācijas Eirokamers ģenerālsekretārs kādu ieguldījumu mazumtirgotāji varētu sniegt pārtiks apgādes ķēdes darbības uzlabošanā. Lūdzu, jums vārds. Thank you, Chairman. Paldies, priekšsēdētāji. Pirmām kārtām vēlējos paust savu pateicību par to, ka parlaments kopīgi ar citām iestādēm ir uzņemšos iniciatīvu, lai uzlabotu pārtikas ķēdi Eiropā. Protams, ja šādi uzlabojumi tiks panākti, ieguvēji būs visi. Un ir ļoti jauki, ka uz šo pasākumu ir uzaicināts arī mazumtirdzniecības sektors. Mēs eh, šeit varam pārstāvis no lielākiem un mazākiem uzņēmumiem, un varbūt vajadzētu zināt, ka 6 miljoni uzņēmumu eh, darbojas eh, komercdarbībā, un 95% no šiem uzņēmumiem ir mazie un vidējie uzņēmumi. Ja mēs, mēs tāpat dodam darbu 31 miljonam cilvēku, un šis skaitlis turpin pieaugt bet mēs uzskatām, ka ir jārada tāda apstākļa tirgu, lai mēs varētu piesaistīt vēl lielāku cilvēku skaitu šim sektoram. Ja mēs runājam par komercdarbību, par tirzniecību, mēs. Uh, sastopamies ar patērētājiem, jo eh, cilvēki eh, bieži vien pieņem lēmumus, tātad uz kurien viņi dosies iepirkties, un šeit mēs runājam par konkurenci, pie tā es vēl atgriezīšos, un tāpat mums ir jāpasvītro fakts, ka komercdarbība bieži vien ir saistīta arī ar lauksaimniekiem. Pirmais aspekts, ko es vēlējos izgaismot savā prezentācijā, ir nepieciešamība palīdzēt lauksaimniekiem gūt taisnīgu pēļņu. Mēs varam pilnībā piekrist Bavē kungam, ka lauksaimniekiem e, ir pienākas stabili un godīgi ienākumi. Tādēļ lauksaimniecībai ir jābūt stabilai un pēļņu nesošai, un tas varētu piedāvāt lauksaimniekiem iespēju savus preces piedāvāt tirgu un patērētāji varētu tas iegādāties tikai uh, veselīgs un konkurētspējīgs lauksaimniecības sektors varēs piedāvāt plašu spektru svaigu produktu, uh, kas tālāk tiks uh, piedāvāt ražotājiem, kas uh, tos izvietos tālāk veikalu plauktos, un pēc tam jau patērētājs varēs izdarīt labāko informēto izvēli. Lai mēs varētu saprast, kāda izskatās pārtiks piegādas ķēde, mums varbūt tā ir jāplūko tā daudz plašāk, nevis uh, tikai vēršoties uz tādiem spiltākajiem posmiem, posmiem, bet aplūkojot arī e, tādus varbūt mazāk izgaismotus posmus. Tas, ko teica Bavē kungs par e, e, šo pircēju, ietekmi pircēju varu un to, ka šeit apgrozībā ir liels summas, uh, Mēs nožēlojam to, ka ir e, šeit tādas sajukums, tātad patērētāji tiek jaukti ar mazumtirgātājiem, un mums noteikti vajadzētu ieviest labākas konkurences prakses šajā sektorā. Bavēkungs savā dokumentā runā arī to, ka mazumtirgotāji izmanto tādas ne negodīgas prakses, e, ļaunprātīgi izmanto tirgus, bet es vēlējos pateikt, ka mazumtirgotāji ļoti bieži savus preces nepērk no uh, lauksaimniekiem. Tādēļ mēs vēlētos pateikt, ka ir jābūt uh, šādai pareizai proporcijai starp lauksaimniekiem un tiem, kas no viņiem pērka uh, izēvielas. Uzskatām, ka ir uh, jānodala pircēju varas ļaunprātīga izmantošana un arī pirktspējas izmantošana, jo tas ir, tas nelabvēlīgi ietekmē tirgus ekonomiku pilnīgi jebkurā sektorā. Uh, Priekšsēdētāji kungs, ja mēs runājam par pircēju varu, tā ir normāla tirgus ekonomikas daļa, un es uzskatu, ka šāda vara pieder pilnīgi visiem, arī Eiropas parlamentam, kad tas, piemēram, maksā par konkrētiem produktiem. Tādēļ mēs uzskatām, ka Eiropas Savienības un dalību valstu konkurētas iestādes savu darbu veic uh, pietiekami labi. Mums ir jāuzliek konkrēti noteikumi, bet tie ir pietiekami, lai varētu cīnīties pret tirgus sliktu darbību. Uh, atklātu gadījumu un sankciju skaits, nu, piemēram, šeit tiek minēts tomātu gadījums, pierāda, ka sistēma darbojas pietiekami labi. Ja mēs runājam par pircēju varas un līguma attiecību izmantošanu, eh, tas bieži vien sniedz tikai ieguvumus patērētājiem, jo līdz ar to viņi var baudīt zemākas cenas. Jūs runājāt par apvienoto karalisti. Es vēlējos arī runāt par izmeklēšanu, kas notiek 2008. gadā. Mēs runājam par pircēja vāru, par uh, mazumtirdzniecību. Bieži vien tas uh, labvēlīgi ietekmē patērētāju. Ja ir, piemēram, uh, po pozitīva konkurence starp vairumtirdzniecību un mazumtirdzniecību, mazumtirgotāji varēs piedāvāt zemākas cenas, ņemot vērā uh, pircēja varas izmantošanu. Uh, Protams, eh, mazumtirgotāji pircēji varu var tikt izmantot, lai paplašinātu savu ietekmi tirgu, ņemot vērā piegādātāju iespējas ir eh, tādi produkti, kas mums ir nepieciešami, kam noteikti ir jāatrodas veikalu plauktos, un eh, par šādiem produktiem ar ražotāju mums nav īpaši daudz iespēju vest sarunas, tātad šeit nav pārāk daudz iespēju rast dažādus kompromisus. Un uh, jāņem vērā, ka ir ļoti daudz eh, preču ar konkrētiem zīmoliem, kas bauda īpaši uh, labas varas pozīcijas tirgū. Tātad mēs šeit varam uzskaitīt piemērus, kas var ļaunprātīgi izmantot šo varu un uh, kas to izmanto pēc iespējas vairāk. Ir jāpadomā arī par uh, piegādes ierobežojumiem, kas joprojām uh, eksistē Eiropā ja mēs runājam par dažādiem marķējumiem, eh, mēs runājam par jauniem produktiem tirgu, piemēram, tādiem kā zaļākiem produktiem un godīgas tirzniecības produktiem, jo tādā veidā patērētājs var veikt iz, tādu labāk informētu izvēli, eh, kas ir saistībā ar viņa morālajiem, ētiskajiem standartiem, un tas arī atvieglo centralizētu pārtiks produktu piegādi. Tālāk, ja mēs runājam par godīgām cenām un um, eh, pēļņas sadalīšanu, uh, Mazumtirzniecības cenas uh, ir saistīts ar piegādes cenām. Bovē kungs teica, kādēļ konkrētos gadījumos cenas nepazeminājās. Mēs varam piekrist viņu viedoklim. Ja mēs runājām par mazumtirgotāju pēļņu, kas, piemēram, uh, ir 4% apmērā, viņ, mēs nevaram pieprasīt, lai viņi savukārt uzspiestu izēvielu piegādātājiem vēl vairāk pazemināt šīs cenas. Es runāju, tātad 4% ir vidējā peļņa, bet, eh, piemēram, tā ir jāsalīdzina ar piegādātāju peļņu, kas bieži vien ir uh, eh, 3 pat līdz 5 reizes augstāka. Un uh, mazumtirgotāju ieguvumi bieži vien uh, vistiešākā veidā ir attiecinām uz patērētājiem. Konkurence starp mazumtirgotājiem arī palīdz samazināt. Uh, stabilizēt inflāciju. Ja mēs palūkojamies uz situāciju ilgākā termiņā, vidējā inflācija 15 gadu laikā bija 2%, bet mazumtirdzniecībā tie bija 1,55%. Mēs, protams, atbalstam cenu caurskatāmības veidošanu, bet ja tā būs pārāk caurskatāma, tas novedīs pie augstākas birokrātijas un uh, konkurences deformācijas. Bieži vien pat varētu notikt tā, ka tas būs pretstatā konkurētspējas noteikumiem. Un mēs, Bavēkungs, piedāvā Uh, veidot tādu kā uzraudzību, uh, vērojot 20 lielākos ražotājus un pārstrādes uzņēmumus Eiropā. Mums šķiet šāda pieeja nav realistiska. Ja mēs uh, varētu runāt par to, kādas iezīmes šeit ir pozitīvs, tātad mēs atbalstām pavēkungu, ka spekulācijai ar pārtiks produktiem, ar um, izēvielām ir jātiek ierobežotai. Ko tirzniecība var darīt, lai varētu palīdzēt lauksaimniekiem? Kā es minēju jau agrāk, eh, piegādātāji eh, nevienmēr iepērk produktus tiešā veidā no lauksaimniekiem. Tādēļ mazumtirgotājiem ir ļoti grūti palīdzēt lauksaimniekiem tādā taustāmā veidā. Bet viens piemērs ir vairākas iniciatīvas, ko uzņēmās mazumtirgotāji, lai uzlabotu lauksaimnieku peļņu. Uh, Pagājušā gada beigās Beļģijas mazumtirgotāji domāja, ka ir jāsamazina uh, piena cena par 14 centiem, bet tikai 15% no piena tiek pārdot mazumtirdzniecībā. Pārējais tiek pārdots lielajās tirdzniecības ķēdēs. Līdz ar to uh, nozare uh, teica, ka tā nemaksās lauksaimniekiem augstāku cenu. Uh, un līdz ar to bija pazeminājums par 14 centiem, bet eh, konkrēts iegumums eh, eh, lauksamniekiem bija mērāms tikai 2 centu izteiksmē. Tālāk tika runāts par to, ka varētu maksāt augstāku cenu. Mēs uh, esam pieredzējuši, kāda ir situācija Lielbritānijā. Piemēram, viņi maksā par 15% vairāk tieši piensaimniecības nozarē. Uh, Tālāk vairāki pārtikas eh, mazumtirgotāji darbojas ļoti atbildīgi. Viņi uh, popularizē veselīgu dzīvesveidu, popularizē vietējos produktus, norāda, ka ir regulāri jālieto uzturā augļu, dārzeņi, zivis un gaļa. Kā mēs varam uzlabot situāciju lauksaimniecības sektorā? Mēs uzskatām, ka lauksaimniecības nozara ļoti daudzās Eiropas Savienības valstīs ir ļoti fragmentēta un neefektīva. Uh, Eh, ražotāju organizācijas izveida tādā lielā mērogā varētu palīdzēt lauksaimniekiem iegūt stabilāku vietu visā nozarē, arī zināmā mērā ietekmēt ražošanas procentus. Uh, un 2007. gada direktīvu nevarēja papliešanāt eh, arī uz olīveļu un konkrētiem piena produkcijas izstrādājumiem. Protams, arī jauninājumi ir jāievieš, lai lauksaimniecība kļūtu par ilgspējīgu nozari. Mēs atceramies eh, organiskā, eh, organisko pārtiks produktu ieviešanu un šāda veida pārtiks produktu skaits aizvien pieaug. Cilvēki ir gatavi maksāt augstāku cenu par augstākas kvalitātes produktiem. Uh, Eh, protams, ir jāuzlabo arī diversifikācija, jāpiedāvā vietējās specialitātes, jāizstrādā jauni pārtiks produktu ar augstu pievienoto vērtību, un tas lauksaimnieku pozīciju tirgu varētu tikai uzlabot. Tālāk vertikālā integrācija ir arī viena detaļa, un mēs uzskatām, ka, piemēram, lauksaimnieki varētu pārdot savus preces tiešā veidā bez starpniekiem, pilsoņiem, bet, protams, eh, produktiem ir jābūt izsakojumiem un uh, marķētiem ar konkrētām kvalitātes zīmēm. Ja Eiropas Savienība var uh, uzsākt konkrēts pasākums, lai lauksaimnieki varētu stabilizēt savu cenas, tas būtu tikai uh, eh, uzslaus vērts fakts. Priekšsēdētāji kungs, es domāju, ka lauksaimnieki ir pelnījuši stabils un ilgspējīgs ienākums. Ir jābūt arī palīdzības instrumentiem. Tas, ko piedāvāja Bavē kungs un Šutera kungs, šādi principi ir noteikti jāaplūko. Uh, ja uh, tirgus vara tiek izmantot ļaunprātīgi, pret to ir skaidri jāvēršas. Protams, šajā prezentācijā mēs saprotam, eh, no kurienes šī ļaunprātīgā izmantošana ir cēlusies. Uh, Caurskatāmībai ir jābūt mūsu darba kārtības eh, augšgalā, tai ir jābūt klātesošai visā pārtikas piegādes ķēdē. Protams, mēs nevēlamies eh, paaugstināt administratīvo nastu, nē, tam ir jābūt saskaņā ar konkurētspējas un tirzniecības noteikumiem. Konkurētspējas iestādēm ir jāgarantē, lai eh, tirgus vara netikt izmantot ļaunprātīgi. Un visbeidzot, pretlikumīga prakse un tāda prakse, kas pārkāpja starptautiskā starptautiska eh, iekšējā tirgus notikumus ir jāizskata un, ja nepieciešams, ir jāparedz arī sankcijas. Paldies! Eurokomers. Liels paldies Eirokomers ģenerālsekretāram ar šo prezentāciju. Esam noslēguši pirmo daļu mūsu uzklausīšanai un tagad uzsāksim diskusijas Albertam Desam vispirms vārds. Jā, ja, vielen dank, Herr Vorsitzender. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Es esmu patiešām priecīgs, ka šodien ir organizēta šāda uzklausīšana. Mēs runājam par ļoti daudziem būtiskiem tematiem. Vēlējos ļoti sirsnīgi pateikties Buvē kungam par ziņojumu sagatavošanu. Es to varu atbalstīt gandrīz pilnībā. Nu, būs uh, tikai tādi daži redakcionāli uh, uzlabojumi, kas šeit ir nepieciešami, varbūt daži eh, saturiski grozījumi, bet īstenībā es šo ziņojumu nebūtu pats sastādījis daudz savādāk. Tātad liels paldies par šo labo fundamentu. Nu, daži komentāri par eh, līdz šim izskanējušo. Un pašā sākumā atsaucoties uz Buvē kunga teikto šajā ziņojumā, mums ir jāparūpējas, lai iz, eh, kompensācijas tiks sniegts 30 dienu laikā, un mums ir jāsaprot, ka pašais krīzes laikā mūsu ražotājs sastopas ar lielām grūtībām, tātad izmaksas nedrīkst aizskavēties. Bet ja mēs runājam par vairumtirznocību un lielām ķēdēm, uh, Es, protams, varu runāt galvenokārt par to, kas eh, notiek Vācijā. Es nepazīstu situāciju visās Eiropas Savienības dalību valstīs, bet patērētāji īstenībā izdara izvēli ar saviem iepirkumu ratiņiem. Uh, piemēram, ir veikali, kam ir jātaisās ciet, jo cilvēki tur vairs nav iepirkušies, viņi ir devušies, piemēram, uz lieliem uh, veikaliem. Ir tādi lētie veikali, kas 95. gadā to īpatsvars bija 75% un ta, 27%, un tagad uh, to īpatsvars ir 45% un tā ir patērētāja vēlēšanās, tātad viņi vēlējās doties uz šādiem lētākiem pārtiks veikaliem. Mums vajadzētu padomāt, kādēļ tā ir noticis, un skaidri un gaiši ir jāsaka sekojošais. Varbūt, ka dalība valstī situācija var būt ļoti atšķirīga. Arī, piemēram, Vācijā vairum tirzniecības bāzes ir noteikušas konkrētas cenas un ir, piemēram, lielveikalu ķēdes, kuras ir noteikušas, ka 20% ir atlaides, 25% ir iespējamās atlaides, un tā tad tās zemās cenas, kas tiek maksātas lauksaimniekiem, īstenībā šīs zemās cenas var baudīt pēc tam arī patērētāji. Tātad, ja lauksamniekam tiek maksāt zemāka cena par viņu izstrādājumiem, tātad arī patērētājs var baudīt zemāku cenu privilēģijas. Pēdējo 40 gadu laikā cenas Vācijā ir katru gadu ir samazinājušās. Mēs runājam par to, ka apmēram 12% no ienākumiem tiek izmantot par pārtiku, bet 60. gadā tie bija veseli 40%. Man nav tāda gatava patenta, gatavs recepts, kā mēs varam rīkoties, lai cīnītos pret ļaunprātīgu izmantošanu, bet skaidrs ir viens, protams, arī pārtikas produktu ķēdē ir eh, pieprasījums un piedāvājums. Es tagad uh, darbojos kādā organizācijā, kas sadarbojas ar lauksaimniekiem, un mēs vēlamies viņiem piedāvāt ieguvums. Īstenībā mūsu peļņa ir tikai 0,2%. Vispārējais eh, tiek nodots atpakaļ lauksaimniekiem, bet ja norisinās tirdzniecība, mēs nevaram pieprasīt augstākas cenas. Ja, piemēram, citu uzņēmumu piedāvā zemākas cenas, cenas. Es nevēlētos tagad izteikt nekādus pārmetumus, bet tirdzniecība īstenībā ir sasaistīta arī ar uh, lauksaimniecību. Ja, piemēram, eh, zemniekam ir nepieciešama tūkstoši litru degvielas, tad viņš to nopirks pie tā, kas to piedāvā vislētāk. Ja viņam ir nepieciešama ja mums ir nepieciešams tūkstoši tonnas piena, tad mēs arī nopērkam to tajā piensaimniecībā, kas piedāvā to par visizdevīgāko cenu. Nu, tādi ir ekonomisko noteikumi. Bet jāsaprot, ka ir daži koncerni, kas dominē tirgu. Mēs runājam bieži vien par kvantitāti un, eh, ja mēs runājam par uh, iepakojumu, Eh, tika ražots piens konkrētās te, tetrapakās, eh, kas, ko varēja atplēst, un tagad eh, uzņēmumi pieprasīja, ka ir jāražo tetrapakas ar uzskrovējumu vāciņu. Un e, tirzniecība tā tad lielā mērā diriģē visu šo pasākumu, pasaka, ka pēc desmit mēnešiem ir jābūt jaunai iepakojuma veidam, savādāk cilvēki šīs preces neti, nepirks. Nu, es nezinu, vai tam tā vienmēr ir jānotiek. Ja mēs runājam par. E, cenām lauksaimniecībā Eiropas Savienībā situācijas ir ļoti atšķirīgas. Ja mēs, piemēram, runājam par slaveno pienu cenu, piemēram, es īstenībā nezinu, kura piena cena ir tā pareizā. Uh, Hofmana kungs sēž man blakus un ļoti daudz piena produktu no Bavārijas tiek importēt uz Itāliju. Dienvidu Tirolē piena cena ir apmēram 50 centi, bet uz Itāliju tā, tas tiek pārdots par 32 centiem. Un tas ir lēmums, ko pieņem pilsoņi. Tā tad viņi paši izvēlas kādus produktus uh, pirkt un viņi ir gatavi citreiz maksāt arī augstāku cenu, ja viņi uzskata, ka tādā veidā var atbalstīt lauksaimniekus pat Vācija un Austrija. Austrijā piena cena ir zemāka, mēs neko tur nevaram mainīt, arī austrieši neko tur nevēlas mainīt, un tad piens tiek eh, joprojām importēts uz Itāliju, jo viņi labprāt izmanto mūsu piena produktus. Un kas notiek eh, Ziemeļvācijā pie krasta? jāņem vērā, ka uh, ne visur noteikumi ir vienādi un arī apstākļi nav vienādi izdevīgi visās valstīs, tātad eh, arī pat visos reģionos. Es uzskatu, ka tirgus pats uh, daudz ko sakārtos saliks pa plauktiņiem tuvākajā laikā. Tātad. Uh, viena trešdaļa no lauksaimniecībā izmantojamās zemes vairs netiek izmantota pārtiks produktu ražošanai. Ļoti daudz uh, platības jau tiek izmantots alternatīvo energoavotu ražošanai. Un ja mēs nebūsim pietiekam uzmanīgi, tad ļoti daudz lauksaimnieku vairs neražos pārtiks produktus, bet uh, ražos, piemēram, biodegvielu. Ja man... Ik kan op mijn hectare land ja viens barels naftas maksā 100 dolāru, tad man vairs nav vajadzīgas subsīdijas, lai ražotu pārtiks produktus. Nē, zemnieks tad labāk ražos eh, biodegvielā izmantojamos augus. Un tajos apgabalos, tajos reģionos, kur ir nepieciešams ražot vairāk pārtiks produktu, kur eh, lauksaimnieki no tā ir atkarīgi, ir jāparūpējas, lai viņi tātad nepārslēgtos galvenokārt uz alternatīvo energoavotu ražošanu. Es domāju, ka tirgu, nu, šis tas eh, tiks regulēts, tā būs tāda pašregulācija un jāņem vērā, ka daudzi lauksaimnieki joprojām ir, nu, ir apdraudēti viņa eksistence. jo, piemēram, arī uh, dažādās maiznīcās viņi nevar mm, samaksāt cenu, kas tiek prasīta par miltiem un tā tālāk, un līdz ar to tirgus eh, kaut kādā veidā norogalusies pats. Paldies. Noredumnulī, kap. Liels paldies. Kapelas Santos kungs, lūdzu. Liels paldies, priekšsēdētāji. Arī es vēlētos jums pateikties par šīm prezentācijām, bet es domāju, ka mums galvenokārt būtu jāpievērš uzmanību svarīgākajām problēmām. Es uzklausīju Eiro komerc pārstāvi teikto. Viņš nāca klajā ar diezgan izklāstītu nostāju Bet es domāju, ka mums tomēr ir jākoncentrē uz, uzmanību svarīgākiem punktiem. Proti, mums ir jāsaprot, ka mūsu sabiedrības modelis ir attīstījies tādā veidā, ka šobrīd mēs saskaramies ar pilnīgu negodīgumu. Ja mēs paraugamies, teiksim, uz to, kādā situācijā atrodas ražotāji, ja lauksaimnieki un no otras puses uh, lielie tirgotāji. Protams, ka Eiropas Savienība galvenokārt dod priekšroku brīvai tirzniecībai. Uh, brīvam tirgum un kā gan mēs šajā situācijā varam ietekmēt to, kas notiek pārtiks apgādes ķēdes pašā sākumā, jo mēs lieliski saprotam, ka tirgus nevar regulēt šos procesus, regu, tirgus bieži vien tikai pasliktina situāciju. Mēs, protams, nevaram mainīt noteikums, kas ir mūsu sabiedrības padom, pamatā, bet es domāju, ka bez efektīvas iejaukšanās tirgu mēs neradīsim tādu situāciju, kas būs labvēlīga lauksaimniekiem. Tāpēc šajās diskusijās mums ir jādomā par to, kā mēs varētu iejaukties tirgu, protams, neapdraudot brīvu konkurenci. Un es domāju, ka šajā kontekstā Mūsu kolēģi Bovē ziņojums nedod skaidru atbildi. Un tās prezentācijas, eh, kuras mēs uzklausījām, man nebūtu neliek domāt optimistiski. Dešuterkungs eh, pieminēja vietējo produkciju mazos tirgus, bet mēs lieliski apzināmies visi, ka augsti industrializēta, mehanizēta ražošana šobrīd ir eh, pārņēmus lielāko daļu ražošanas, un bez šādas te ražošanas mums nebūtu nekāda iespēja izdzīvot. Tāpēc arī es izdaru šādus secinājumus. Es domāju, ka šajā jautājumā mēs nevaram atrisināt uh, problēmu, rīkojoties katrā sektora atsevišķi. Es domāju, ka ir nepieciešams politisks risinājums. Un, protams, ka man nav uh, nekāds burvi nūjiņas, ko es jums varētu pasniegt. Uh, bet es esmu pārliecināts, ka ja mēs nepārskatām tirgus noteikums, tad mums arī neizdosies neko atrisināt. Tātad bez eh, iesaistīšanās tirgus procesos mēs neko neatrisināsim, jo no vienas puses ir ražotāja nostāja, no otras puses ir masveida iepirkēja nostāja. Un attiecības šo abu pušu starpā ir absolūti negodīgas, un es nedomāju, ka tirgus uh, vai arī uh, piedāvājumu koncentrēšana uh, vai palīdzība, lai koncentrētu šo piedāvājumu, mums nepalīdzēs atrisināt situāciju. Tāpēc risinājumam ir jābūt politiskam, iesaistoties tirgos un, protams, neapdraudot um, brīvu pārvietošanos un ekonomisko sistēmu, kas ir Eiropas Savienības pamatā. Paldies! Liels paldies! Es vēlētos atgādināt kolēģiem, ka Jūs varat uzdot arī jautājumus, konkrēts jautājums ekspertiem. Un tagad vārds Lājien kungam. Uh, Jā, paldies. Es tad uh, varu pieminēt uh, pāris komentārus par dzirdēto. Man ļoti interesēja Rodžera Klārka viedoklis attiecībā uz šo Eiropas Savienības līmeņu ombudu un viņa ierosinājums, ka tas būtu jārisina Eiropas līmenī, lai nodrošinātu to, ka uh, daži starptautiski tirgotāji vairākās valstīs izvērš negodīgas komercprakses, par piemēru šeit ņemot uh, Lielbritāniju un Īriju. Un iespējams, šo to arī varētu risināt Eiropas Savienības līmenī, tomēr man šķiet eh, tas ļoti labs risinājums. Mums eh, vajadzētu arī meklēt eh, juridiskus risinājumus, lai to varētu īstenot un cīnīties ar šādām negodīgām komercpraksēm, ko īsteno lielveikalu ķēdes. Tāpat bija interesanti arī uzklausīt Eh, arī viedokļus eh, par to, ka varbūt vajadzētu skaļi nosaukt tos uzņēmumus, kas ir negodīgi rīc, rīkojušies, un vai attiecīgi ir bijuši kāda reakcija uz šādām komercpraksēm. Nav ko visiem rādīt ar pirkstu lauksaimnieku virzienā, ja viss eh, viņu pazeminātā cena nenonāk līdz patērētājiem bet paliek eh, mazumtirgotāji kabatās, bet katrā ziņā es priecājos par ekspertu eh, viedokļu uzklausīšanas iespēju. Paldies! Lielas paldies! Hauslinga kungs, paldies! Vēlējos uh, pateikties uh, Sutēra kungam par viņu ziņojumu. Uh, Viņš runāja par lauksaimniecību nevien Eiropā, bet arī visā pasaulē, jo tā īstenībā tagad ir sagrāvus priekšā. Protams, ir jāņem vērā, kādas attīstības tendences šeit ir vērojums, un mums noteikti ir rūpīgāk jāizvērtē lauksaimniecības politika nākamajā nākotnē. Protams, lauksaimniecība šeit ir zināmā mērā tāds vājais ķēdes posms, un ja visi saka, nu, ka eh, mazuma tirgotāji ne pie kā nav vainīgi, tad eh, šeit ir ļoti atšķirīgs struktūrs, to visu nevar vērtēt tik viennozīmīgi. Mēs sapratām, ka mums ir nepieciešama caurskatāmība tirgū, tā joprojām nav realizēta, un uh, ja nav caurskatāmības, tad mēs nevaram eh, realizēt ļoti daudz lēmumu. Tam ir jābūt eh, pirmajam prioritāriem lēmumam. Un, piemēram, ja 20 lielākie uzņēmumi eh, sniegs informāciju par savu praksi, tad mēs varētu arī panākt augstāku caurskatāmību, jo ir ļoti daudz lielo koncernu, kas vienkārši monopolizē šo situāciju, un tad mēs vairs nevaram runāt par tādu godīgu konkurenci ja mēs pietiekam nopietni uztveram šo jautājumu, un tas mums ir jādara, ir eh, jārunā par uh, tiešo eh, ieņēmumu atbalstu lauksaimniekiem. Uh, Mēs, protams, ar dažādiem instrumentiem varētu panākt labāku situāciju, varētu izmaksāt kompensācijas un eh, tādēļ pietiekam labas sistēmas izveidošana ir nepietiekama. Vēlēs uzdot jautājumu otrajam referentam, vai patiešām ir pietiekami eh, ieviest tādus brīvprātības principus, piemēram, ombuda eh, vietas izveidi, vai arī izveidot tādu morāles kodeksu. Vai tas ir pietiekami, vai mums nevajag iet tālāk un pieņemt arī konkrētas likumdošanas iniciatīvas, lai labāk varētu organizēt tirgu? Vēl viens jautājums. Eh, runājot par mazumtirdzniecību, tika runāts eh, ka uh, viņi bieži vien arī popularizē godīgas uh, tirzniecības produktus, bet uh, bieži vien tiek pieņemti lēmumi, tā sakot, no augšas uz leju, nevis otrādi, un nevis balstoties tieši uz tirgotāju ieteikumiem, bet mums noteikti vajadzētu kaut ko veicināt, un mums vajadzētu arī padomāt par to, ka a, eh, tirgus bieži vien ir iespējams arī pats sev regulēt. Protams, mums vajadzētu pieņemt arī konkrēts lēmums, lai varētu uzlabot godīgu tirdzniecību. Un vēl kāds uh, jautājums, ja mēs runājam par uh, valsts iepirkumiem un valsts pasūtījumiem. Ja šeit tiek pieņemti konkrēti lēmumi, tad mums ir jārīkojas pietiekami piesardzīgi un ir uh, jādomā par sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumiem, kas, piemēram, eh, var piedalīties šādos konkursos, eh, var piedalīties valsts pasūtījumu konkursos un eh, varētu tad izvēlēties labāko piedāvātāju šajā konkursā. Mums vajadzētu arī beidzot pāriet no vārdiem pie darbiem un diskusijas beigās piedāvāt rezultātus, kas lauksaimniekiem palīdzētu visā šajā pārtiks ķēdē un eh, nevarētu pieņemt tikai to, ka mēs eh, sniedzam te tādus gudrus padomus, ne, ir eh, padomu jāpapildina arī ar konkrētu palīdzību. Paldies! Vă mulțumesc. Are cuvântul în continuare domnul Alves. Liels paldies! Un tagad vārds Aldes kungam. Paldies, priekšsēdētāji! Es vēlētos teikt, ka šobrīd mēs saskaramies ar milzīgu problēmu, jo mēs cenšamies piestrādāt pie tādas lauksaimniecības politikas, kas būtu orientēta uz tirgu un arī uz attiecīgām vērtībām, kuras lauksaimnieki varētu nodrošināt. Tāpēc mums ir jāsaprot, kāda ir situācija tirgu, un šobrīd cenas tirgu tiek noteiktas. Tās nosaka patērētājs, kurš saka, es esmu gatavs maksāt tik un tik par attiecīgu produkciju. Un attiecīgi mazumtirgotājs pārdala eh, šos ieņēmumus pārējā pārtiks apgādes ķēdē. Mums ir jāņem vērā mazumtirgotāja nostāja un mazumtirgotāju rīcības ietekme uz uh, lauksaimniecības produkcijas ražotāju, kā arī uz visu apgādes ķēdi kopumā. Un, protams, ka šajā te cenu veidošanas procesā ir nepieciešama lielāka atklātība. Mums ir jāparaugās arī uz to, kāda ir konkurences prakse un cik lielā mērā mēs pārkāpjam pašreizējos konkurences uh, noteikumus, jo daudz jau runāja par to, ka atbild uz uh, dažām problēmām es varētu rast, pieņemot jaunu likumdošanu, un bieži vien mums nav attiecīgi iestāžu, kas varētu uzraudzīt tādu pārdāli, kas būtu efektīvāka, tīri no tehniskā viedokļa, un mēs redzam, ka pašreizējā situācija dalībās tirgos ir tāda, kurā mēs neko daudz nevaram darīt. Mums ir nepieciešams risinājums Eiropas Savienības līmenī, jo tirgus ir eh, kļuvis par globālu, vispārēju, un mums nav attiecīgas iestādes, kas varētu uzraudzīt uh, to, ka tiek ievērot labās uh, prakses uh, piemēri. Mums, piemēram, būtu jāraugās uz to, ka kāda ir praksa attiecībā uz noteiktu veidu produkciju, vai mēs varam piekrist tam, ka, piemēram, piens vai rīsi ir produkcija, par kur tiek maksāts ļoti maz, lai gan, lai saražot šādu produkciju, izmaksas ir milzīgas, un kā gan mēs varam pieļaut šādu situāciju. Un varbūt, ka tieši e, tirgotājs ar saviem primā, privātajiem zīmoliem fiksē šo situāciju. Varbūt, ka viņš varētu kaut kādā veidā ietekmēt situāciju, izstrādājot savus zīmolus, izvietojot attiecīgi produkciju veikalu plauktos, un tas viss atstāja milzīgi ietekmi uz pārtikas apgādes ķēdi kopumā, arī uz lauksaimniekiem. Es domāju, ka par to mums būtu jāpadomā strādājot pie pašreizējās likumdošanas. Paldies! Paldies, un tagad vārds Magines skundzei. Paldies, priekšsēdētāji. Es zinu, ka laiks ir ierobežos, tāpēc es aprobežošos ar diviem galveniem komentāriem par šo jautājumu. Es vēlos pajautāt, ko eksperti domā par eh, ražotāju viedokli pirmkārt ka par to, ka vajadzētu ierobežot viena konkrēta eh, mazumtirgotāju grupējuma eh, tirgus daļu, piemēram, ne vairāk kā 20%. Savukārt eh, ražotāji saka, ka ja nebūs tik lielas koncentrācijas, viņiem būtu iespējams pārdot daudz vairākiem iepirkējiem un patērētāji būtu vēl izdevīgākā pozīcijā. Otrakārt, Vairāk kārt jau tika pieminēti šie privātie zīmoli. Daudzos gadījumos eh, tādējādi tiek, eh, varētu pat teikt, nozakta šī pievienotā vērtība, ko ražotāja rada. Eh, ko eksperti domā par aizliegumu izmantot privātos marķējumus, ko lielveikalu tīkli izdod kā savus ražojumus? Paldies! Mulțumesc, are cuvântul domnul Danielis. Paldies, un tagad vārds Daniels Kungam. Όλοι συμφωνούμε ότι ο παραγωγός εκτίθεται στην αγορά και καλείται να κερδίσει. Paldies. Jāsaka, ka ražotājs ir pakļauts situācijai tirgu, pēc tās arī jāvadās, bet e, kādi tad ir nosacījumi tirgū, tie ietekmē ražotāja ienākums. Uh, Pirmkārt, jau tur pastāv liela nestabilitāte, un nākotnē situācija var pasliktināties, kaut vai tikai klimata pārmaiņu dēļ. Otrakārt, runājot par eh, situāciju, kāda ir citu izstrādājumu tirgos, eh, kas tiek izmantoti lauksaimniecībā, piemēram, metāla izstrādājumi un citi, arī tur uzņēmumi ir pakļauti konkurencei Un galu galā no šīs negodīgās komercprakses cieši visvairāk tieši patērētāji. Vai ir eh, spēts vismaz tik daudz atzīt, arī komisija, piemēram, vai var atzīt, ka pietrūks šīs eh, pārskatāmības tirgu? Un, ja mēs nodrošināsim, ka tirgus pats par sevi būs godīgs, varbūt ar to pietiks un būs šī veselīgā konkurence, jo savādāk iznāk tā, ka mēs lauksaimnieku nostādām tādā situācijā, ka viņš e, tik tiešām pret viņu izturās e, negodīgi un e, varbūt vajadzīgs īpašu hartu par godīgu rīcību tirgu. Un varbūt vairāk vajadzētu komisijai koncentrēties uz pasākumiem īsākā termiņā. Šobrīd viņi ilgtermiņā daudz ko ir saplānojuši, bet tas nav tik efektīvi. Varbūt mums vajadzētu arī tik tiešām, kā kolēģi šeit saka, veicināt ražotāju organizāciju izveidi, bet eh, jāsaka, ka līdz šim mēs nesam spējuši panākt to, lai šīs ražotāju organizācijas efektīvi darbotos. Uh, Šobrīd tas tiek sludināts kā iespējamais eh, risinājums eh, vidusjūras reģiona eh, lauksaimniekiem, bet, diemžēl, jāpaiet ar samērā lielam laikam. Līdz mēs varam konstatēt, vai kaut kas darbojas efektīvi vai nē, bet tikmēr patērētāji joprojām ir pakļauti šādiem negodīgas komercprakses rezultātiem, un mums vajadzētu nodrošināt, ka tiek pieņemti pasākumi, kas aptvertu visu laika posmu, respektīvi tā skaitā īstermiņu, tūlītējs pasākums, lai mēs panāktu nepieciešamos rezultātus. Otrakārt, ir jāpiešķir daudz lielāku uzmanību un loma ražotāju organizācijām, tā skaitā pētot, kāpēc viņas līdz šim nav bijušas efektīvas. Tātad nepieciešams nekavējoties rīkoties, lai šīs problēmas risinātu. Mulțumesc și dau cuvântul domnului Tarabella. Tarabēls kungam vārds. Paldies, priekšsēdētāji. Šās dienas jautājums, protams, ir ļoti svarīgs gan uh, Eiropas līmenī, gan arī pasaules līmenī. Ja arī ieņēmuma ekonomikā ir ļoti pozitīvs faktors, tad uh, negatīvs faktors ir tas, ka tie netiek godīgi sadalīti. Un šeit mēs uh, apzināmies, ka šis te spiediens tiek uh, Eh, izdarīts arī no pārstrādātāja puses, no to, kas izmanto lauksamniecības produkciju, un par to ļoti maz tiek runāts. Tā, tāpēc es domāju, ka, piemēram, augsta līmeņa grupās mums eh, būtu jācenšas rast risinājumu un varbūt eh, mums būtu vairāk jāiesaista viņi šajā procesā. Un, uh, Jo īpaši atsaucoties uz Klārka kunga teikto, mums ir jādomā par to, lai mēs nodrošinātu labāku tirgus uzraudzību, jo tas, kas šobrīd nogalina lauksaimniecību, ir eh, kursu svārstības, un lauksaimnieki vairs nedzīvo tikai no savu darba augļiem. Viņi, tā piemēram, Manā reģionā eh, viņu ieņēmumu, 70% viņu ieņēmumu ir Eiropas Savienības atbalsts. Tātad mums ir ļoti grūti nodrošināt uh, līdztiesību šādos apstākļos lauksaimniecība. Lauksaimniecības produkcija var svārstīties, protams, atkarībā no uh, klimatiskiem apstākļiem un uh, no viena gada uz otru. Uh, Bet tieši tāpēc mums ir nepieciešams, uh, sabiedris, mums ir nepieciešams sabiedriskā uzraudzība, tā skaitā arī, teiksim, uzkrājumi, lai mēs ierobežotu cenu svārstības. Un tas varbūt būtu pirmais jautājums, ko es vēlētos uzdot Klārka kunga, vai mums ir nepieciešama šāda sabiedriskā uzraudzība vai nē. Un tālāk jāsaka, ka Skuterkungs, kas ir paveicis lielisku darbu ANO ietvaros, un arī viņa prezentācija bija ļoti interesanta. Viņš pieminēja spekulācijas ar pārtiks produkciju. Mēs zinām, ka tas ir absolūti nepieņemami, bet arī te, es domāju, mēs varētu grozīt situāciju, izmantojot uh, starptautiskās tirsniecības organizāciju. Tātad, vai mēs to varētu darīt uh, PTO ietvaros, un vai PTO nav izraudzījusies eh, citu stratēģiju, nevis to, kuras nolūkā šī organizācija tika izmantot, izveidota. Mēs tomēr eh, cerējām, ka šī organizācija palīdzēs eh, attīstības valstīm, bet, diemžēl, šajās valstīs ar vien vairāk cilvēku, kas cieši no bāda. Tātad vai PTO varētu izmantot šo iespēju, lai mainītu situāciju tālāk? Es domāju, ka Mums ir jādomā par lauksaimniecības saistību ar attīstību, ar tirzniecību. Mums ir vispirms jāattīsta attīstības valsts, garantējot viņiem pašpietiekam produkciju, kas būtu pirmais, kas jāpanāk, un tad mēs varētu arī līdzsvarot uh, pārtiks piedāvājumu pieprasījumu pasaules mērogā kopumā. Un es nezinu, vai Skuterkungs man piekritīs vai nepaldies. Mulțumesc, mai avem încă Šase solicitări de a lua cuvânt. Paldies, vēl seši kolēģi ir pieteikušies, bet, diemžēl, mēs dosim jums vārdu otrajā diskusiju daļā, un tagad vārds Nāro kungam. <coughs> Eko, saka pārstāvim. Y gracias a esta comisión de agricultura por permitir al Comité Económico. Paldies, paldies lauksaimniecības komitejai, ka ekonomikas un sociālo lietu komitejas pārstāvis ir uzaicināts uz šo sanāksmu un drīkst šeit izteikties. Tātad par to, kā varētu panākt labāku līdzsvaru tirgu. Es esmu Mauro, es esmu ekonomikas un sociālo lietu komitejas referents, esmu sagatavojis ziņojumu par komisijas paziņojumu, kas bija veltīts Eh, pārtikas produktu ķēdes eh, uzlabošanai. Tieši tagad eh, ziņojums top, un, protams, tas nav vienīgais pasākums, kas tiek organizēts 4. jūnijā. Valencijā būs liela starptautiska konference, un es ceru, ka varēsim tajā arī baudīt Eiropas parlamenta uh, atbalstu. Kā ekosok referents vēlējos jūs iepazīstināt ar galvenajām vadlīnijām. Pirmām kārtām mēs esam nobrieduši kopīgajam Eiropas veidotajam ietvaram, ir jābūt ļoti skaidrām normām un noteikumiem gan visā Eiropas Savienībā, gan arī dalību valstīs. E, komisijai ir jāveido šie noteikumi un uh, Mēs arī atbalstām to, ka lēmumi vai noteikumi, normas, saistošas normas tiek noteikti. Tātad tiek noteikta uh, vairāk instrumentu kopa. Es esmu pārliecināts, ka daudzi no uh, klātesošajiem piekrīt visām tām analīzēm, ko ir veikusi Eiropas komisija atšķirīgos dokumentos. Tā tad ir nevien uh, viens paziņojums, ir vairāk paziņojumi, piemēram, par pārtiks produktu ķēdi, par pārtiks produktu cenām. Uh, Un mēs varam piekrist eh, šajos ziņojumos valdošajai noskaņai, proti uh, situācijas izklāstam. Tam mēs varam pilnībā piekrist. Tāpat mēs varam piekrist tam veidam, kā, poli, kā komisija atspoguļo šo problemātiku. Proti, ka ir jādarbojas visai pārtiks produktu ķēdē, katram tās posmam, uh, bet vajadzētu arī rūpīgāk aplūkot vajākos ķēdes posmus, proti lauksaimnieks un patērētājs. Kaut kas ir jādara lietas labā, nepietiek eh, pasūtīt vēl jaunus eh, pētījumus, rakstīt vēl papildus ziņojumus. Nē, tagad ir jāpāriet pie konkrētiem pasākumiem. Uh, kas varētu uh, panākt labāku līdzsvaru visā situācijā, jo šīs ir diskusijas, kas norisinās jau ilgāku laiku, bet uh, mēs nevaram tikai runāt, mums ir jāsaprot, kāda veida lauksaimniecību mēs vēlamies izveidot Eiropas Savienībā. Nu, un vēl vienu minūtīti, es uh, vēlējos pieskarties konkrētiem aspektiem, ir trīs būtiski aspekti. kā var izveidot eh, ilgspējīgas attiecības tirgū. Šeit varētu ieviest obligātas līguma klauzulas. Un eh, tādā veidā varētu cīnīties pret negodīgu praksi. Ir eh, jāizveido ombuda amits, o, amats, daudz kolēģi jau to minēja, tā tad tāda uzraudzības iestāde, uzraudzības orgāns. Uh, ir mainījušās arī konkurences tiesības, tādēļ šeit ir jāmaina noteikumi. Pieskaroties caurskatāmībai, caurskatāmība nenozīmē to, ka, piemēram, ik pa sešiem mēnešiem tiek sagatavots pārskats par situāciju tirgu. Nē, caurskatāmība nozīmē to, ka mūsu rīcībā ir instrumenti, kas atļauj rīkoties pietiekami ātri un rīkoties arī elastīgi ja, piemēram, tiek konstatēts, ka tirgus tiek izmantots ļaunprātīgi tālāk, kā var uzlabot eh, Eiropas saimnības lauksamnieku konkurētspēju. Par to uh, ir atbildīgs patērētāju or organizācijas, arī ražotāju organizācijas, bet ne jau uh, šādas tādas organizācijas ir jāparūpējas par ienākumiem, jāparūpējas par uh, labu tirgus funkcionēšanu un uh, Eh, tirgiem ir jātop regulētiem. Kapelos Santos kungs teica, ka šeit valda visai liels pesimists, bet es esmu optimists pēc dabas, jo mēs nerunājam par kaut kādiem izņēmumiem, eh, kas eh, prasīs augstas budžeta izmaksas. Nē, ir jārunā par politisko gribu, par tās esamību, kas varētu nodrošināt pareizo spēku samēru atkal šajā pārtiks produktu ķēdē. Paldies, turpina priekšsēdētājs. Izskatās, ka esam beiguši pirmo diskusiju kārtu. Tagad došu vārdu ekspertiem, lai viņi ļoti ātri varētu atbildēt uz uzdotajiem jautājumiem. Mēs tagad esam jau iekavējuši, un tagad šutie kungs lūdzu pirmais. Merci, Paldies, priekšsēdētāji. Es vēlētos reaģēt uz trim komentāriem, kur tika izteikti. Pirmais komentārs attiecas uz jautājumu, kur uzdeva Magines skundze par zīmoliem, par standartiem, kas tiek izmantoti, kurus izmanto lauksaimniecības un pārtiks ražošanas uzņēmumu. Es domāju, ka šis jautājums ir ļoti sarežģīts, kur sākas šī etiķeta jeb zīmols un uh, kur uh, sākas uh, rūpes, kas ir uzņēmumam, kas vēlas nodrošināt savu imidžu, jo uzņēmumam vēlas nodrošināt savu imidžu ar um, reklāmas palīdzību, un ir ļoti grūti to nošķirt no zīmola, jeb no marķējuma. Un nu, skaidri pateikt ar šī zīmola palīdzību vai marķiem palīdzību, kādi ir bijuši ienākumi, kas ir nodrošināti uzņēmumu tālāk, ražotājiem tālāk. 2005. gada direktīva, par, ar kur tika pārskatīta iepriekš pieņemtā direktīva par negodīgu reklāmu, jeb ja maldinošu reklāmu, un tika domāts par to, uh, kā novērst gadījumus, kad tiek izmantoti eh, zīmoli betiķētas, eh, kurām nav nekāda seguma jeb garantijas. Tātad uzņēmumiem ir jāpierāda tas, ka viņi ievēro attiecīgās normas, jo citādi pret viņiem tiek vērstas sankcijas par to, ka viņi nenopietni izmanto eh, šos te zīmolus jeb marķējumu. Es domāju, ka mūsu rīcībā ir instruments, bet ir nepieciešams panākt to, lai dalībvalsts attiecīgās kompetentās iestādes pienācīgi īstenot šos noteikumus. Tālāk jautājums par patērētāju informēšanu. Diemžēl šobrīd patērētājiem ļoti grūti orientējoties, ņemot vērā to, cik daudz dažādu etiķešu un marķējumu ir. Uh, mēs cenšamies uh, garantēt zināms uh, sociālās garantijas, uh, vidas aizsardzības garantijas, un es domāju, ka te noteikti būtu jāorganizē informatīvas kampaņas un varbūt arī būtu jāuzrauga tas, kā šīs etiķetes, ja marķējums tiek izmantot šodien. Vēl viens jautājums, kur uzdev Tara Vēls kungs par kursu svārstībām, un viņš uzsvēra, ka šīs svārstības e, ir reāla problēma ražotājiem. Un es gribētu teikt, ka šī problēma arvien pieaug. Mēs e, zinām, ka šīs svārstības bieži vien ir cikliskas un tās izraisa sistemātisku deficītu uh, Un tas, ka pieprasījums un piedāvājums nav pietiekami elastīgs, vismaz netik elastīgs kā cenu svārstības, tāpat arī tas, ka parādās jaunas tendences eh, spekulācija un vēl eh, viens jautājums, kur mēs nepieminējām, atkarība no enerģijas eh, lauksaimniecības un pārtiks produkcijas ražošanā. Tas viss tikai sarežģīja situāciju. Šobrīd mums ir jāsaprot arī, ka Enerģijas eh, cenu svārstības ietekmē arī lauksamniecības produkcijas svārstības, un mēs esam atkarīgi no naftas cenām. Un eh, lauksaimniecības un pārtiks ražošanas nozara arvien vairāk ir atkarīga no gāzes un naftas. Eh, šobrīd ir, ir nepieciešams desmit fosilās enerģijas kalorijas, lai saražotu vienu pārtiks kaloriju mēs uh, esam 20 reizes palielinājuši mūsu atkarību no fosilās enerģijas uh, pārtiks ražošanā. Un tas viss, protams, ir saistīts ar arī enerģētikas, uh, ar enerģijas cenu svārstībām. Tāpēc Tara Bels kungs pieminēja arī šo risinājumu, kas varētu būt rezervi izmantošana mēs varētu iepirkt un veidot uzkrājumus eh, tad, kad cenas ir zemes un attiecīgi pārdot šo produkciju tad, kad cenas ir augstāks. Treškārt tika eh, pieminēta PTO loma. Tarbelskungs šeit to pieminēja mums. Eh, PTO ietvaros būtu jāmaina varbūt stratēģija un virziens. Mums šobrīd būtu jāpanāk lielāka dekoncentrēšanās šajā sektorā, lai mēs vairs nepalīdzētu lielajiem ražotājiem, bet gan mazajiem ražotājiem, kas sniedz ievērojams pakāpojums vietējām eh, sabiedrībām un, diemžēl, nesaņem pietiekumu atalgojumu par šo darbu. Un es domāju, ka šodien mums ir jācenšas dot signālu PTO ietvaros, lai katra dalībvalsts varētu attīstīt uh, instrumentus, ar kur palīdzību varētu regulēt tirgu, jo bieži vien tas nav iespējams. Pēdējo otros mums būtu jāpa, jāpalielina iespējas eh, dažām valstīm saražot pietiekam daudz produkcijas, lai tās varētu pabrot savu, eh, savus iedzīvotājus. Un mums ir jācenšas eh, lielāku priekšroku dot ražošanai, nevis eksportam šajās valstīs. Paldies! Domnul profesor Clark, pentru două minūte. Paldies, un tagad vārds Clarka kungam uz divām minūtēm. Yes, I'm sorry I didn't get. Jā, paldies. Es, diemžēl, nepierakstīju visus eh, uzvārdus deputātiem, kas uzdeva jautājumus. Vairāki cilvēki minēja ombudu amatu izveidošanu un Eiropas Savienības līmenī risināt šo jautājumu. Tāda eh, Eiropas ekonomiskajā fórumā mēs tiešām domājam, ka varbūt ir vērts ieviest tādu rīcības kodeksu, uh, Bet, nu, katrā ziņā tas būtu vērā ņemams progress. Un, kā jau es minēju, nacionālā līmenī Lielbritānijā un Īrijā tiek plānots šāda ombuda amats. Tika pieminēts arī jautājums par to, vai šāds kodeksa izveida un pievienošanās tam būtu jābūt brīvprātīgai, vai varbūt ir nepieciešama kaut kāda tiesiskie instrumenti, Lielbritānijā un Īrijā tika izvēlēta iespēja nevis risināt to ar tiesiskiem instrumentiem, bet gan dot ombudam tiesības pašam risināt strīdus. Šādā kontekstā tas principā nav juridisks risinājums, nav jāgaida tiesas lēmums. Ombuds eh, uzklausa abas puses, un viņam tad būs tiesības uh, pašam izlemt, kuram ir taisnība konkrētajā situācijā. Tas, manuprāt, ir ļoti elastīgs e, risinājums. Tāpat e, tika pieminēts e, arī jautājums par konkurences tiesību piemērošanu. Manuprāt, pašreizējās problēmas, kā jūs noteikti to zinat jau, ir tas, ka eh, attiecīgās eh, konkurences tiesību normas nevar piemērots pilnībā, jo lielveikalu ķēdēm Eiropas Savienības līmenī nav tik lielas tirgu daļas. Mēs te ne, nevaram viņus salīdzināt ar Microsoft, kuram, piemēram, varētu piederēt 80% tirgus. Par pārtiks precēm mēs nerunājam par tik milzīgiem apjomiem, līdz ar to nevar tikt eh, eh, īpaši arī runāts par tirgus eh, izkropļošanu, jo tik liela šī koncentrācija visā Eiropas Savienības līmenī nav. Es dzirdēju ierosinājumu, ka varbūt varētu ierobežot tirgus daļu, ko ieņem lielveikalu ķēdes, bet tad rodas jautājums par to, kā tad ir ar Microsoft. Ja jau mēs pārtiks precēm ierobežojam šo, nu, ka, piemēram, 5 vai 10% Eiropas Savienības tirgus, bet ko darīt ar Microsoft, kuram programmatūra tirgo ir 80%? manuprāt, tad rastos problēma ar konkurences tiesībām eh, un to piemērošanu šajā jomā. Tika runāts arī par privātajiem zīmoliem. varētu teikt, ka ar tiem saistās gan eh, labas, gan sliktas lietas. Tam ir plusi un mīnus, tad nav, nav tik eh, vienpusīgi. Pirmkārt, jau patērētājiem ir iespējas iegādāties lētāks produkts nekā pirkt tos, kuriem ir atpazīstamāks zīmols, bet kur ir dārgāki. Tad beigās es vēlos pievērsties, man liekas, Tarabels kungs eh, to sacīja. Tātad vai iespējams šeit eh, visu atrisināt ar labāku tirgus regulēšanu? Ehm, manuprāt, Eiropas Savienība šobrīd virzās uz zemāku regulēšanas līmeni, Manuprāt, eh, vismaz es tā uzskatu. Eh, viens no iemesliem, ko es arī ierosināju, runājot konkrēti par eh, piensaimniecības tirgus regulēšanu, tas, ka kāds nosaka cenas, priekšrocības šeit ir acīm redzams. Tas ir labs un spēcīgs arguments par labu cenu kontrolei Bet, protams, ir jāplāno uz priekšu. Ja tiks saražots par daudz piena, tad cena noteikti būs zemāka. Bet tas ir arī vienkārši piemērojams. Tomēr tādos tirgos, kur ir atšķirīgs ienākuma līmenis, varbūt tas nav piensaimniecības e, tirgus, bet tajos tirgos, kuros mainās pieprasījums un piedāvājums pēc apjoma, tad ir jādomā jau par ienākumu stabilitāti. Un tad šādā uh, tirgus situācijā ar eh, cenas eh, fiksēšanu nepietiks. Ir jāspēj stabilizēt ienākums arī ar citām iniciatīvām. Paldies! Vă mulțumesc, domnule profesor, vă mulțumesc și pentru înțelegere, dar timpul este scurt. Paldies, profesor Kungs! Paldies, un tagad vārds Durijo kungam. Es atvainojos. Es atvainojos eh, deputātiem, eh, bet eh, atbildēšu uz tiem jautājumiem. Pirmkārt jau par cenu svārstīgumu. Mēs noteikti varam atbalstīt Šutera kungu sacīto. Šeit noteikti ir jācīnās ar spekulantiem un ir nepieciešama mm, konkrēta pasākuma. Tālāk par ombudu. Tas ir interesants risinājums. Parasti uh, ombuds aizstāv patērētāju tiesības. Un es e, tieši e, ar interesi klausos to, kāpēc e, būtu ražotāju pusē nepieciešams ombuds. Manuprāt, tieši starp uh, šeit nepieciešams ombuds eh, tieši starp eh, iepirkējiem un lauksaimniekiem, un Bovēkungs jau arī minēja šādu gadījumu. Ka šie piemēri par eh, Lielbritāniju un Īriju principā varētu teikt, ka tad ne, tādējādi netika atbalstīts princips uh, par šādu ombuda ieviešanu Lielbritānijā. Un tas, ka pastāv šāds uh, rīcības kodeks un uh, ombuda amats, tas jau atkarīgs no konkrētās valsts likumdošanas. Es dzirdu šeit atbalstu no dažiem deputātiem pat idejai, ka pašreizējai likumdošanai nav nevainas, vienkārši tā ir pareizāk un labāk jāīsteno nekā tas šoreiz notiek. Es gribēju pieminēt, ka šai iespējamā Lielbritānijas ombuda amatā e, abām pusēm pastāv iespēja pieprasīt saistošus e, risinājumus šai jomā un saistošu lēmumu. Tajā gadījumā ombudam tas nebūs iespējams. E, līdz ar to šeit varbūt vairāk ir jāpievēršās tirgotājiem, kas atstāja lielāku ietekmi. Manuprāt, Magines kundzes jautājumiem jāpievērš uzmanība lielāk. Viņa runāja par uh, tirgotāju uh, tirgus daļu. Lieli tirgotāji, kas Francijā ir, viņiem 30% uh, eh, tir, no apgrozījumu rada 24 piegādātāji, un viņam ir tikai 0,5% tirgus. Un ja trīs lielākajiem eh, mazumtirgotājiem ir 30% tirgus. Es teiktu, ka 90% tirgus savukārt ir trim lielākajiem eh, programmatūras tirgotājiem. Un te ir piemēra no citām jonām ar 70% un vēl eh, tālāk par Magridas kundzes jautājumu par privātajiem zīmoliem. Tie nepastāv nejauši, tie ir kā reakcija uz eh, pieprasījumu, ko patērētāji vēlas iegādāties lētāks eh, produkts. Tātad balstās uz patērētāju vēlmēm. Un, piemēram, Marks un Spencers 99,9% nodrošina šādu privātu uh, zīmola palīdzību. Un apskatoties uh, oficiālās cenas, kas ir maksāts lauksaimniekiem, mēs, mēs redzam, Marks un Spencer ir maksājis otro lielāko cenu valstī lauksaimniekiem. Tā kā privāti zīmoli, es varētu teikt, ka tie nes arī pozitīvu visiem risinājumu. Paldies! Liels paldies! Līdz ar to esam noslēguši mūsu uzklausīšanas pirmo daļu. Tagad pievērsīsimies otrajai daļai. Un vispirms vārds Francam Sinabelam, kas pārstāv Austrijas ekonomikas pētniecības institūta lauksaimniecību tātad Austrijas pētniecības institūta, viņš ir lauksaimniecības ekonomists, un viņš mums informēs par to, kā izveidot tādu pārtiks apgādes ķēdi Eiropā, kur būtu ilgspējīgāk lauksaimniekiem, patērētājiem un apkārtējai vidē. Lūdzu, jums vārds. Uh, Mr. Chairman, thank you. Thank you for the invite. Paldies, paldies priekšsēdētāji kungs. Mēs runājam par eh, godīgiem ienākumiem lauksaimniekiem un savā prezentācijā es vēlējos pievērsties tam, kā šo ķēdi pavarī, padarīt ilgtspējīgāku gan lauksaimniekiem, gan patērētājiem, gan arī videi. Un īstenībā par šo jautājumu runājot, nu, desmit minūtes ir par maz. Es šeit runāšu par godīgiem ienākumiem, jo godīga peļņa īstenībā ir, eh, kas atšķirīgs no godīgām cenām, bet, protams, godīgas cenas arī ir būtisks aspekts. Uh, Pirmām kārtām es eh, vēlēšos eh, pastāstīt par to, kas tad īsti ir ilgspējīga attīstība un kā tā izskatās atsevišķās Eiropas Savienības dalību valstīs. Un tālāk es runāšu par attiecīgām politikas iespējām, lai varētu īstenot ilgspējīgu attīstību eh, lauksaimniecībā, piegādes ķēdē, gan arī patērētājiem un videi lauksaimniecībā tiek ražota pārtika, kā arī citas preces, piemēram, šeit tiek piedāvāt pakalpojumi. Mēs zinām, ka lauksaimniecībā piedāvātie pakalpojumi ir 10 līdz 50% no visa sarežģotā un tālāk ir uh, multifunkcionālas preces, uh, kas, uh, piemēram, tiek uh, šeit ražotas par no 1 līdz 4%. Protams, ka lauksaimniecība mainās. Mēs esam pieredzējuši darba spēka produktivitātes paaugstināšanos, bet uh, tagad, ehm, tātad atšķirībā no pagātnes, vairākās valstīs produktivitāte ir samazinājusies, un tas īstenībā ir fenomens, kas vērojams visā pasaulē. Tālāk, kā mēs varam uh, definēt ilgspējīgu attīstību uh, lauku un reģionu kontekstā? Es tikos ar kādu ungāru ekonomistu, viņš izstrādāja konkrētu piramīdu, un pateicoties šai piramīdai, mēs varam aplūkot vairākus elementus, kas mums šķiet patiešām ļoti nozīmīgi visā sabiedrībā kopumā. Tālāk mēs runājam par vidi. Būtu lieki teikt, ka ir nepieciešama laba veselīga vide, kas varētu radīt fundamentu uh, lauksaimniecības attīstībai, lai varētu izvairīties no eh, videi nodarīta kaitējuma, ir nepieciešamas sociālas institūcijas, kas var uzlabot darba spēka produktivitāti, ņemot vērā to vidi, kurā viņi darbojas. Tagad es apstāšos tieši pie darba spēka produktivitātes. Darba spēka produktivitāte galvenokārt ir saistāma ar izglītību, jo šie uh, lauksaimnieki būs izglītotāki, jo labākas būs viņiem piemītošās prasmes, jo labāku produktivitāti varēs sasniegt. Un galvenais mērķis ir uh, augsts dzīves standarti un dzīves kvalitāte. Mēs runājam par augstākiem dzīves standartiem kā galveno mērķi, nevis par zemākām cenām, jo zemāks cenas bieži vien tiek saistīts arī ar zemāku kvalitāti. Tālāk, ja mēs runājam par uh, lauksaimniecības tādu viendabīgumu Eiropas Savienībā, mēs tabulā varam redzēt, ka daudzās Eiropas Savienības dalību valstīs lauksaimnieki strādā tādos reģionos, kur, piemēram, ir augstāks iedzīvotāju skaits nekā citos - Luksemburgā, Nīderlandē un citās valstīs Piemēram, bieži vien eh, tuvākā lauksaimniecība atrodas 20 eh, km attālumā no vienas lauksaimniecības, tātad cita no citas. Bet eh, šīs lauksaimniecības tomēr uztur ciešus kontaktus ar patērētājiem. Līdz ar to lauksaimnieki var kāpināt savu ienākumu līmeni. Tālāk jūs redzat nākamo tabulu šeit ir apmēram 500 punktiņu. Katrs punktiņš attēlo reģionu Eiropas Savienībā. Tā, kas tālāk ir sa sadalīti vairākos rajonos. Jūs eh, attēlā varat redzēt, ka, piemēram, otrajā kvadrantā ir zili punktiņi, uh, augšējā labējā stūrī. Tā, tie ir tie reģioni, kur lauksaimniecības sektorā panel, see... ir bijusi augsta izaugsme pēdējā laikā. Eh, tālāk jūs redzat eh, vietas, kur pieauga pakalpojumu sektora nozīmīgums, bet eh, samazinās lauksaimniecības sektors. Ja mēs runājam par godīgu pēļņu, mēs redzam, ka ir konkrēti reģioni Eiropā, kuros lauksaimnieki eh, var uh, attīstīties, kur viņi var gūt pēļņu, kur lauksaimniecības nozīmīgums pieaug un uh, attīstās kopumā arī visa ekonomikā tāda. Tālāk, ja mēs runājam par sekām, es uzskatu, ka uh, Iekšzemes konkurētspējas politika ir eh, no svāra. Mēs, protams, saprotam, ka šīs politikas vadlīnijas dalību valstīs ir atšķirīgas. Eh, galvenais mērķis ir, eh, lai patērētāji varētu gūt ieguvumus. Protams, ir jāpazemina cenas, bet tās nedrīkst būt pārāk zemas, lai varētu izvairīties no kvalitātes un jauninājumu deformācijas. Es pats pārstāvu Centrāla Eiropas valstu, un es domāju, ka mēs ļoti daudz varam mācīties no tā, kā šī politika tiek veidota Īrijā un apvienotajā karalistē. Bet, nu, varam paraudzīties vēl pāri Atlantijas okeānam, ASV virzienā un redzēt, ka tur konkurēt spējas politiku veido patērētāji. Viņiem ir iespēja griezties tiesā, ja uh, kaut kas viņus neapmierina. Users and retailers uh, to uh, Viņi var, eh, piemēram, atbalstīt eh, ražotājus un arī mazumtirgotājus, tādā veidā ietekmējot vispār attīstību tirgu kopumā. Mums ir eh, tāds ietvars, ko pārvalda iestādes, tātad patērētēm nav tik liels teikšanas. Protams, patērētiem ir nepieciešams, eh, nepieciešama arī konkrēta spēles noteikumi. Protams, starptautiskā tirzniecība arī ir nozīmīga, jo lauksaimniekiem ražotājiem ir jābūt piekļuvēji vispasaules resursiem, un viņiem ir jābūt piekļuvēji eh, maksāt spējīgiem, eh, labi pelnošiem patērētājiem. Tātad, globālās tirzniecības veicināšana ir viens no instrumentiem, kā spēcināt uh, Uh, lauksaimniecību kopumā Eiropā, kā mūsu lauksaimnieki varētu reiķināties ar augstākiem ienākumiem. Jauninājumu un produktivitātes izaugsme ir vēl viena iespēja. Mēs esam pieredzējuši, ka pagātnē uh, galvenokārt uh, notika investīcijas lauksaimniecībā un zināmā mērā samazinājās um, izpētes loma lauksaimniecībā nevien Eiropas Savienībā, bet arī ASV. Un Mēs zinām, ka vairāku desmit gažu garumā patērētāji ir uh, guvuši labumu no zemākām cenām, un ne jau tādēļ, ka uh, ma mazumtirgotāji bija konkurētspējīgi, bet gan tādēļ, ka bija milzu ieguldījumi uh, Uh, lauksaimniecības nozarē, uh, valsts izpētē tika veiktas investīcijas, lai lauksaimniecība būtu produktīvāka un arī pieauga piedāvāto preču skaits. Tagad mēs redzam, ka investīciju skaits ir samazinājies. Uh, kādas uh, tam varētu būt sekas pirmām kārtām? Um, varētu vērot cenu pieaugumu nākotnē. Protams, ir e, jāiegulda nauda arī jaunās tehnoloģijās, lai varētu uzlabot lauksaimniecības ilgtspēju. jo jaunas tehnoloģijas ir uh, nepieciešams, lai varētu samazināt uh, ietekmu uz vīdu. Šeit mēs runājam par minimālas uh, zemes apstrādes uh, lauksaimniecības principiem. Protams, ir jābūt arī konfliktu risināšanas mehānismiem, lai varētu uzlabot tehniskās pārmaiņas, it sevišķi runājot par ģenētiski modificētiem organismiem un līdzīgiem Eh, līdzīgiem produktiem. Un pēdējais eh, attēls, kas norāda proporciju starp eh, fosilās naftas cenām un kviešu ražošanu Eiropas Savienībā. Jūs redzat, šeit ir ļoti cieša saite, jo augstākas kļūst enerģijas cenas, jo vairāk paaugstinās arī kviešu cenas. tie, kas pieņem lēmumus par valsts finansējumu, par to, cik liela daļa valsts finansējuma tiek piešķirta izpētē lauksaimniecības jomā, īstenībā viņu rokās atrodas liela vara un no viņiem ir atkarīgs, vai šī līnija kļūs tāda slīpāka vai līdzenāka. Lielas paldies! Lielas paldies un tagad vārds Francesco Conto kas ir eh, Fodžas Universitātes ekonomikas un lauka attīstības programmas pasniedzējs. Viņš runās par to, kā veicināt kvalitāti pārtikas apgādes ķēdē, augošas konkurences apstākļos, sniedzot labumu lauksaimniekiem un patērētājiem. Lūdzu, jums vārds. Paldies, priekšsēdētāji! Es eh, Vēlējos pateikt, ka es lielā mērā piekrītu Bavē kunga ziņojumā teiktajam. Un es labprāt piedalos šajās diskusijās, lai runātu par kādu citu aspektu. Es vēlētos runāt par pārtiks uh, ķēdes ārējiem uh, spēlētājiem, un es paskaidrošu, ko es ar to domāju. Tātad Pārtikas nozarē darbojas lauksaimnieki, pārtiks pārstrādātāji, vairumtirgotāji, mazumtirgotāji un tāpat arī sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumi un restoranti. Viņi tiek uzskatīti par vienotu e- ekonomisko veselumu, proti uh, pārtiks ražošanas nozari, bet viņiem ir zinām saikne arī ar ārējiem spēlētājiem, un Te es vēlētos pieminēt tātad šos ārējos spēlētājs, jo mēs strādājām tieši pie šī jautājuma. Tātad komunikācija uzņēmumi, loģistikas uzņēmumi, enerģijas piegādātāji. instrumentu piegādātāji, fasētāji, iepakotāji, eh, piedevu ražotāji un konsultāciju pakalpojumu sniedzēji. Ja mēs ņemam vērā, tā kā mēs to esam darījuši nesen īstenotajos eh, pētījumos šos aspektus, tad mums nāks uh, konstatēt, ka ārējās izmaksas lauksaimniecības un pārtiks ražošanas nozarē uh, Šātad, tātad šie, šie tie ārējie pakāpojumi ir apmēram 3% apmērā. Tātad aptuveni, ja ir, ja tie ir 3 eiro, tad jūs varat iedomāt, varat viegli iztēloties, kurš saņem cik daudz. Uh, šajā pārtiks apgādes ķēdē. 97% tos saņem ārējo pakāpojumu sniedzēji, 33% aiziet darba spēkam, aptuveni 30% kapitālam un 5% ir finansējums. Jo īpaši, eh, tātad, es domāju, atlīdzība bankām un aizdevējiem. Un eh, var teikt, ka 27 eiro no 100 eiro aiziet šim nolūkam. 5,7% loģistikai, aptuveni 5% veicināšanas pasākumiem, aptuveni eh, procents um, komunikācija pakāpojumiem tā tālāk un tā joprojām. 12% nodekļu, nodokļos un 4% tikai no lauks, tikai lauksaimniecības produkcijai, kas tiek iegādāta ārpus Eiropas Savienības. Efektivamente molto produktīvi. Buvēkungs, es vēlētos uzdot jums sekojošu jautājumu. Vai mūsu mērķis ir panākt augstākus ieņēmumus lauksaimniekiem? Un ja tāds ir mūsu mērķis, tad vai ir pareizi, ka Mēs paredzam šos uh, pasākums tieši nozars ietvaros un attiecībā uz vairumu tirgotājiem, mazumtirgotājiem, citiem starpniekiem, ņemot vērā to, ka šis, uh, šī daļa tomēr ir ļoti neliela. Ja mēs paraugamies uz iekšējām izmaksām, tas ir tie tikai 3%, kā jau es teicu, pārējais viss aiziet ārējām izmaksām. Uh, Es, protams, piekrītu vadlīnijām, kuras eh, jūs esat izklāstījis eh, savā prezentācijā, bet, manuprāt, daudz vērtīgāk būtu padomāt, vai mēs, vai mums nevajadzētu nolūkā nodrošināt labākus ieņēmumus lauksaimniekiem, darīt visu iespējamo, jo īpaši jums šajā komitejā, lai jūs eh, padomātu par vairākiem aspektiem, kurus es pieminēšu. Darba izmaksu samazināšana, jo īpaši lauksaimnie, lauksaimniecībām, bet arī citiem spēlētājiem, kas tiek ieskaitīti šajā lauksaimniecības nozarē. Mums vajadzētu padomāt par to, kā samazināt izmaksas kas ir ārējās izmaksas - transports, loģistika, iepakojums, enerģija un tehniskie līdzekļi, kurus jau pieminēja arī citi kolēģi. Pateicoties Eiropas eh, Savienībai, Eiropas eh, komisijas darbībai un arī Eiropas parlamenta darbībai, būtu uh, jācenšas samazināt birokrātisko slogu un nodokļus, kas gūstas uz lauksaimniecībām un, lau, un lauksaimniecības sektora spēlētājiem. Mums vajadzētu samazināt šīs tērējās izmaksas un veicināt zaļo koridoru izveidošanu, jo īpaši vidusjūras produkcijai. Suggerimenti su ciascuno di questi punti. Come ridurre il costo del lavoro? Un es vēlētos sīkāk pievērsties uh, vairākiem jautājumiem atsevišķi. Mums vajadzētu pastiprināt atbalstu kalnu rajoniem un mazāk labvēlīgiem rajoniem, vajadzētu samazināt uh, nodokļus, lai veicinātu darbspēku nodarbināšanu vajadzētu atvieglot nodokļu slogu lauksaimniecībām, kas nodrošina darba vietas, un kā mēs varētu samazināt šīs te ārējās izmaksas pārtiks ražošanas nozarē. Komisijai un parlamentam būtu jāveicina dalībvalstu rīcība nodrošinot labvēlīgus tarifus, mums ir nepieciešama sabiedriskā iejaukšanās, lai uzlabotu infrastruktūras, tāpat arī loģistiku, pārtikas ražošanas nozarē. Un es domāju, ka Eiropas Savienībā būtu jānosaka par obligātu noteiktu investīciju daļu, kas tiek ieguldīta infrastruktūrās, un šie līdzekļi varētu tikt ņemti no attīstības fonda līdzekļiem. Jūs noteikti zināt, ka mums ir īpašas programmas, lauku, attī, lauku reģionu attīstības programmas. Bet tie ir līdzekļi, kas tiek izmantot citās nozarēs, varbūt netik daudz lauksaimniecībā. Un netiek sniegts daudz atbalsta uh, infrastruktūrām. Mums ir jādomā arī par atjaunojumiem enerģijas avotiem, kas varētu būt papildus ienākuma avots lauksaimniekiem, bet tā, tas ir arī papildus atbalsts, kas mums palīdzētu samazināt enerģijas izmaksas un samazināt negatīvo ietekmi uz vidi. Mums ir jāveicina tāda kopienas politika, kas eh, liberalizētu tirgus, kas palīdzētu uh, organizēt uh, kolektīvos iepirkumus, jo mēs zinām, cik milzīga ietekme šobrīd nozarē ir lielajiem daudznacionālajiem uzņēmumiem. Ir jāsamazina arī PVN pārtiks produkcijai, tas palīdzētu patērētājiem, un tas uh, palielinātu arī lauksamniecības produkcijas patēriņu. Mums ir jāsamazina tiešie nodokļi dažos reģionos, un mēs piedāvātu arī izveidot brīvās zonas, zonas, kur tiek ražota kvalitatīva lauksaimniecības produkcija. Un Mēs šādai, šādi varētu sniegt atbalstu arī tiem reģioniem, kas ir saskārušies ar īpašām grūtībām. Kā mēs varētu samazināt birokrātiju? Mums vajadzētu stiprināt administrāciju gan reģionālā, gan Eiropas Savienības eh, līmenī. Un šajā nolūkā mēs varētu izmantot arī jaunās tehnoloģijas. Kas attiecas uz valstīm ārpus Eiropas Savienības, tad mums būtu jācenšas tām palīdzēt uh, samazināt uh, izēju materiālu izmaksas. Mums būtu jānosaka noteikumi, kas palīdzētu kontrolēt izēju materiālu cenas, tāpat arī palīdzētu nodrošināt uh, kvalitātes garantijas un citas normas. Un es vēlētos runāt arī par to politiku, kur būtu jāizteno Eiropas Savienībai, lai uzlabotu situāciju lauksaimniecībā. Ir jāpanāk labāka efektivitāte, reglamentējot kvalitātes noteikums un citus. Man pieeja drīzāk metodoloģiski pieeja, un es, protams, lielāku uzmanību pievēršu spēlētājiem ārpus nozars, bet mums ir jāsaprot, kas veido pievienoto vērtību pārtiks ķēdē, un mums noteikti ir zināms manevrēšanas eh, iespējas, lai nodrošinātu labākus ienākums lauksaimniekiem. Mūsu priekšlikums attiektos uz vairākām uh, jomām, piemēram, mēs varētu veicināt labāku līgumu noslēgšanu nozars ietvaros. Mēs varētu izmantot arī fondus labāk, lai veicinātu pētniecību. Mums tāpat ir jācenšas uh, uzlabot intervences politiku, kuru Eiropas Savienība īsteno Mums ir jāpāskata pašreizējā kvalitātes certificēšanas metoda un sistēma. Tātad pirmais, kas attiecas uz līguma slēgšanu nozars ietvaros. Jūs zinat, ka šī nozara varbūt ka, ka šī līguma slēgšanas praksa varbūt nav tik plaši izplatīta, jo īpaši jaunajās dalībvalstīs mums ir jāiedauc tālāk, mums ir jāsniedz garantijas no Eiropas uh, institūciju puses un no dalībvalstu iestāžu puses, lai aizsargātu lauksaimniekus no citu spēlētāju ļaunprātīgas izmantošanas. Kolēģi pieminēja šo te dominējošo situāciju, un tā ir realitāte, un es piekrītu iepriekšējiem runātājiem, kas pieminēja šo punktu. Es ceru, ka mums izdosies iet vēl tālāk uz priekšu šajā jautājumā. Mums ir jācenšas uh, nodibināt noteikti produktu organizācijas, jeb asociācijas, ne tikai ražotāju asociācijas. Mums ir jāiet tālāk nekā minimālie noteikumi, kas šobrīd ir spēkā šajā jomā, un jāpārskata arī reģionālās attīstības programmas. Tālāk, kas attiecas uz pētniecību, tad mums ir jāpārstrukturē pētniecība, mums ir jāraugās uz to, kā mēs varētu izmantot publisko iepirkumu, lai labāk izmantot līdzekļus, kas ir paredzēts šim nolūkam dalībvalstu budžetā šobrīd. Diemžēl tas nav tik viegli īstenojams un jācenšas visiem spēkiem izmantot pētniecībā panāktos rezultātus kvalitātes uzlabošanai. Ir šīs te īsās, ja garās nozars, un es jau īpaši gribētu runāt par īso nozari. Quindi filiere multicomparto proprie di determinazione. Es uzskatu, ka mums ir nepieciešama multisektoriāla pieeja. Mums ir īpaši jāpievērš uzmanība kvalitātei, varbūt aizsargājot noteiktus reģionus. Tāpat jācenšas organizēt mazos ražotājus organizācijās, kas ļautu viņiem piekļūt tirgiem. Un visbeidzot ir nepieciešams noteikt produkcijas sarakstus, kvalitatīvas produkcijas sarakstus, un šo te produkciju ir jāaizsargā ar īpašiem zīmoliem, kurus varētu varbūt atzīt arī PTO līmenī nepieciešama jauna patā, pasākuma attiecībā uz marķējumu, nepieciešams īpašs Eiropas uh, fonds, kas vēl tiktu izveidots papildus uh, lauksaimniecības fondam, lauka attīstības fondam. Mums būtu jādomā par to, kā palīdzēt uh, tīri juridiski un ar konsultācijām. Ir jācenšas vērsties pret uh, viltojumiem, un tikai tā mēs varēsim uzlabot situāciju. Paldies! Paldies, profesoru kungam! Nākamais uzstrāsies Pedro Pimentel kungs, Portugāles valsts piena rūpniecības apvienības ģenerālsekretārs. Pimentel kungs nāks klajā ar priekšlikumiem par to, kā piena ražotāji varētu panākt taisnīgus ienākumus, uh, bet viņš runāts arī par uh, godīgiem līgumiem. Paldies! Agrikultūra Mindrasu ir e dizer, ka viņa intenção de deixar. Paldies, vēlējos pateikties lauksaimniecības komitejai. Un e, tagad daži vārdi par piena, piensaimniecības nozaru Portugālē. Nu, īstenībā man ir ļoti maz laika atvēlēts, lai es varētu pilnībā uzstāties ar savu referātu. Es esmu Portugāles piensaimniecības apvienības eh, pārstāvis, bet es tur eh, strādāju jau kādu laiku. Protams, eh, šis sektors ir eh, ļoti atšķirīgs visās dalību valstīs, bet neskatoties uz to, ir jāuzdod divi jautājumi un uz tiem ir arī jāatrod atbildes. Proti, piensaimniekiem ir jāsaņem godīgāka samaksa par savu produkciju un mums ir arī jāparūpējas par eh, godīgiem līgumiem starp dažādajiem ķēdes posmiem. Jāņem vērā, ka cena attiecas uz ražotājiem un arī uh, uz mazumtirgotājiem. Mums ir jāparūpējas pēc iespējas stabilāku un godīgāku cenu. Ir jārunā, jārunā par pietiekam proporcionālām cenām. Mēs runājam par e, to, kāda ir saikne starp pieprasījumu un piedāvājumu ir e, vairākas puses, kas uzskata, ka piensaimniecības tirgos e, noteikumi ir atšķirīgi, piemēram, no finanšu tirgos pastāvošiem noteikumiem ņemot vērā to deregulizāciju. Atteikšanās no kvotu sistēmas un deregulizācija ir pats spilgtākais cenu svārstību piemērs, un no tā cieši ražotāji un nozara kopumā. Protams, jāņem vērā, pie kā notika, noved arī šī deregulizācija, un um, piena kvotu sistēma uh, it sevišķi daudz tika izmantota tajās valstīs, kur ļoti liela produktu skaita tika eh, sas, apstrādāta eh, ļoti tā, ātri, tātad apstrāde un ražošana norisinājās gan drīz blakus, nebija ļoti ga, liela atstarpa starp šiem ķēdes posmiem. Ir jābūt uh, konkrētiem nosacījumiem, piemēram, kādas ir atšķirības ar piegādā, uh, piegādātājiem un pārstrādātājiem. Mēs vēlamies, lai ražotāji būtu ciešākā saiknē arī ar um, mazumtirgotājiem šie līgumi balstās uz brīvprātības principu, ņemot vērā to, eh, ka ir jāuzlabo tirgus funkcionēšana. Mēs vēlamies, lai eh, visi šajā ķēdē izsaistītie objekti uzlabot savas attiecības, bet līguma slēgšana eh, var notikt gan oficiāli, gan neoficiāli. Tātad balstās principā uz brīvprātību. Mēs nevēlamies kaut kādā veidā regulēt tirgu vai ietekmēt attiecības starp pieprasījumu un piedāvājumu. Šie līgumi noteikti var ietekmēt tirgu organizāciju un var sniegt ieguldījumu, lai varētu cīnīties pret uh, deformācijām un uh, cenu svārstībām. Ja mēs runājam par uh, milzīgām cenu svārstībām, uh, pirms neilga laika mēs sastapāmies ar pieredzi, ka ļoti daudz uh, produktu tika piedāvāts visai ierobežotā tirgū un katrā ziņā mums ir uh, jārēķinās arī ar citiem scenārijiem, piemēram, uh, kā cenu svārstības notiktu lielākos apmēros. Atminēsimies to, kas notika 2007. gadā. Neskatoties uz to, ka šeit ir tāda ciklu un anticiklu saspēle, pārāk lielas svārstības noteikti uh, ietekmē tirgu atšķirīgos veidos pēc cikla beigām. Ja mēs runājam par pieprasījumu un piedāvājumu mēs esam secinājuši, ja cenas tiek paaugstinātas, tad ražotāji uz to reaģē un reaģē daudz ātrāk nekā to varbūt varētu sagaidīt tādā nozarē, kas ir saistīta ar nozīmīgiem dabas cikliem. Ir ļoti daudz piensaimnieku, kas īstenībā nav mainījuši savas tradīcijas, bet joprojām viņi var uzlabot uh, savu produktivitāti tādā visai ievērojumā apmērā. Tas nozīmē to, ka bieži vien tirgū tiek uh, eh, tirgots pārāk liels piena daudzums, ko, uh, kam nevar eh, atrast pircēju. Ja šis cikls uh, virzotos pretējā virzienā, tad varētu rēķināties ar to, ka produktivitāte tiks samazināta, līdz ar to varētu samazināt pārprodukciju un radīt nepieciešamo līdzsvaru. Mēs šeit runājam par tūkstošiem, par simtiem tūkstošu uzņēmumu, kas nodarbojas ar piensaimniecību, un katrs ražotājs individuālā kārtā uzskata, ka viņš nekādā ne, veidā nevar ietekmēt ne, piedāvājumu tirgu un nevar ietekmēt arī cenu veidošanas mehānismus. Tagad mums vajadzētu uh, ņemt vērā to faktu, vai cenas ir uh, savietojams ar ražošanas izmaksām un uh, vai lauksaimniekiem tiek nodrošināt pēc iespējas godīgāk spēles noteikumi. Protams, var rasties pārprodukcija, tā kaut kur tur ir jāliek, tā uzkrājās laika gaitā. Un tas viss ir apaudzēts ar faktiem, kas izriet no piena kvotu sistēmas. Neskatoties uz kvotu sistēmu, joprojām ir līgums starp iesaistītajām pusēm. Tagad vajadzētu uzdot jautājumu, vai šie līgumi ir pietiekami godīgi. Godī, tiem ir jābalstās uz abu iesaistīto pušu brīvprātību, bet ir jāņem vērā gan likumdošana, gan konkurētspējas noteikumi un līguma parakstītāju pusēm ir jārīkojas caurskatāmā veidā. Es uzskatu, ka situācija mainīsies tikai tad, ja mēs šos līgumus uz, uzra, uzraudzīsim, uh, uzskatīsim par tirgus regulēšanas instrumentiem. Ja tā tas nenotiks, tad mēs uh, piedzīvosim turpmākas cenu svārstības. Es vēlējos pateikt, ka pašreizējā pienu kvotu sistēma uh, piedāvā iespējas apmainīties ar informāciju. Viens no acīm redzamākajiem aspektiem ir tas, ka pamazām atsakoties no kvotu sistēmas, uh, Eh, notika eh, apmaiņa ar informācijas kapitālu, bet, protams, nav vienkārši sakot visām šīm izmaiņām tirgū. Protams, mums vajadzētu reģistrēt šos līgumus, vajadzētu standartizēt līgumu saturu tādā veidā, tie kļūtu pieejamāki, caurskatāmāki un informācija būtu iespējams iegūt daudz naskāk šie būtu līgumi, kas balstītos uz brīvu vienošanos starp līgumslēdzēju pusēm. Protams, situācijas dalību valstīs nav viendabīgas, tādēļ es uzskatu, ka nebūtu iespējams tik viegli rast vienprātību. Ja mēs vēlamies balstīties šādiem līgumiem, tad tiem ir jābūt spēkā visās Eiropas Savienības dalību valstīs. Ja mēs runājam par regulējumu, mēs runājam par pieprasījumu un piedāvājumu un par to, kā mēs varam to ietekmēt, kā mēs varam ietekmēt tās to piena daudzumu, kas tiek piedāvāts tirgū tas apjoms, kas tiek piedāvāts tirgu, ir jāierobežo un tas ir eh, jādara ņemot vērā attiecīgo uh, geogrāfisko mērogu, jo savādāk būs tādi ražotāji, eh, kam, piemēram, būs maza lauksaimniecības teritorija un viņi neko nevarēs ietekmēt. Uh, Protams, pastāv uh, pārāk liels cenu svārstības risks, bet ir jāņem vērā, uh, ka šīs svārstības ir jāsastaist arī ar to produktu apjomu, kas tiek piedāvāts tirgū. ir jāuzdod jautājums, vai ir iespējams, uh, lai tirgotāji noteiktu konkrētu kvotu skaitu, cik daudz piena viņi pirks no konkrēta ražotāja. Bet ražotājiem ir ļoti grūti vienmēr piemēroties šiem ierobežojumiem, piemēram, ja tiek runāts par produktu daudzumu. Uh, produkcija ir saistīta ar ļoti daudziem apstākļiem, piemēram, ar klimātu, ar geogrāfisko izvietojumu, dzīvnieku veselību un tā tālāk. Ja, piemēram, konkrētais lauksaimnieks nevarētu mm, sasniegt eh, produktu daudzumu, tas nozīmētu ierobežojums arī noslēgtajā līgumā, un tad vajadzētu pavaicāt vai šis daudzums ir jāprēķina katru gadu vai balstoties uz citiem parametriem. Šie noteikumi ir jāharmonizē Eiropas Savienībā un nosakot konkrētu cenu vienam produktam, varētu arī ātrāk piedāvāt godīgu cenu ražotājiem. Protams, šai cenai ir jāsadz visas ražošanas izmaksas, gan darba spēka izmaksas, gan citas, lai šis cilvēks pēc tam naudu varētu atkal investēt savā uzņēmumā. Uh, ir eh, jābūt eh, lauksaimniekam arī nodrošinātam pret visiem riskiem. Kā šo cenu varētu kalkulēt, kā to varētu aprēķināt, tā tad eh, cenai ir jāsadz visas izmaksas, kas rodas uh, kad prece no ražotāja nonāk pie patērētāju, ir jābūt saskaņošanai, lai varētu izvairīties no pārliecīgām cenu svārstībām. Uh, Mēs nekad nedrīkstam aizmirst ražošanas izmaksas. Protams, ir vēl arī citas koncepcijas, runājot par produktu dzīves ciklu vai par konkurētspējas tirgiem, kas var piedāvāt vai nu ieguvumus vai zaudējumus. Mēs runājam arī par uh, realizācijas cenām, par uh, cenām veikalos. Šie aspekti iegūst aizvien lielāku nozīmīgumu. Uh, Eh, mēs aizvien biežāk pieredzam to, ka cenas ir pretrunīgas, eh, situācijas ir ļoti atšķirīgas un tomēr ir eh, jābūt labākai harmonizācijai. Nevar pieļaut to, ka izējot mm, caur vairāk starpnieku ķēdi, cenas visu laiku turpina pieaugt. Ir jāparūpējas arī par to, ka mazumtirgotāji ir atbildīgi par uh, produktu tirdzniecību un arī par marķējumiem. Ir jārada līdzvērtīgi spēles noteikumi, tas attiecas arī uz attiecībām starp ražotāju un nozaru kopumā. Ir jābūt uzmanīgiem, lai mēs uh, nepārstātu redzēt mežu aiz kokiem. Ir jābūt tādai politikai, kas uh, var arī izmantot intervenču mehānismu, ja tas ir nepieciešams. Ja tirgū netiek maksāta godīga cena par šo produktu, tad, protams, arī ražotājs nesaņem godīgu pēļņu. Cena ir jāveido tādā uh, vīzē, lai tā sektu ražošanas izmaksas. E ja mēs šo mm, problēmu nevarēsim atrisināt, tad mēs nevarēsim ražotājiem uh, maksāt godīgu, stabilu cenu. Paldies! Paldies, saka priekšsēdētājs, un tagad uzstāsies priekšsēdētājs kļūdās. Došu vārdu pēdējam runātājam Staņislavam Kovaļčukam. Viņš pārstāv Varšavas ekonomikas augstskolu. Lūdzu. To, e, paņem šoņšansu, šanovņi, e, paņstvo. Paldies, priekšsēdētāji, dāmas un kungi. Es vēlos pateikties jums par šo iespēju uh, iepazīstināt uh, šo Eiropas parlamenta komiteju ar savu viedokli. Jautājums, kur komiteja man uzdeva, saistīts ar konkrētiem kritērijiem, kuru nozare uzspiež lauksaimniekiem attiecībā uz pārtikas precēm. Man atvēlētais laiks ir ierobežots, tādēļ es centīšos eh, sākotnēji izteikt trīs apgalvojumus un pēc tam tādu kopsavilkumu secinājumus. Pirmā piezīme ir šāda. Ja tiek apgalvots, ka konkrēts ķēdes posms var izvirzīt prasības citiem tās pašas ķēdes posmiem, tas izriet no lauksainiecības un pārtiks eh, rūpniecības uh, uzbūvs. Šī nav pareizā vieta un laiks sākt diskutēt par atšķirības starp eh, lauksaimniecības eh, nozaru kopumā un pārtiks apgādes ķēdi kā tādu. Tomēr es vēlos parādīt, ka līdz šim vēsturē atšķirīgi ķēdes posmi pārtiks apgādes ķēdē ir bijuši dominējoši. Tātad laika ejot ka šie dominējušie posmi ir mainījušies, un tie ir noteikuši to, kā, uh, kurš uh, nosaka noteikums. Tad piegādes sektors tad arī 1940. un 50. gados, kad lauksainiecība tika industrializēta, pārtiks pārstrādes nozara to darīja 60. līdz pat 80. gadiem kas bija iespējams tādēļ, ka mazumtirdzniecības e, tīkli vēl netika attīstīti, un izplatīšanas, ja mazumtirdzniecības nozara to dara sākot no 1980. gadiem līdz pat šodienai. Es tad e, gribētu arī e, norādīt, ka mans minētie gadu desmiti, protams, nav absolūti precīzi, jo atšķirīgās valstīs tas mazliet var būt eh, savādāks. Bet ko es gribu teikt? Lauksaimnieki nekad nav bijuši dominējušais posms šajā ķēdē. Un tas arī parāda, kāds ir lauksaimnieki iespējas, cik liela ir viņu vara. Tieši tādēļ mums šodien ir jādiskutē par lauksaimnieku iespējām un nevis par mazumtirgotāju iespējām. Otrakārt, kādēļ pārtiks rūpniecība var vispār izvirzīt šādas prasības lauksaimniekiem, tā skaitā par pārtiks preču kvalitāti. Šādas prasības var izrietēt no trim iemesliem, kurus es jums uzrādu savā slaidā. Tātad pirmkārt jau tās ir eh, patērētāja vēlmes, kas pats par sevi ir sarežģīts rādītājs. Es domāju, mēs visi labi apzināmies, ka šī vērtības radīšana patērētājiem, kā to bieži māca universitātēs, tā ir tāda koncepcija, kas principā nav konkrēti patērētāja interesēs, jo bieži vien uh, ir skaidrs, ka patērētājs it kā izsaka vēlmes, bet tās uh, drīzāk ir radītas viņam. Uh, šādas prasības rada it kā tāds teorētiski izrēķinātais vidējais pircējs. Uh, Otrs uh, punkts ir mārketinga stratēģija, kuras izstrādā korporācijas lielas, un tieši tas ir vēl viens iemesls, kādēļ tiek izvirzīts konkrēts prasības attiecībā uz lauksaimnieku piegādātajām pārtiks precēm. Un trešais kriterijs e, ir jaunas preces, jauna izstrādājuma, un ar to es domāju tik tiešām jaunus e, produktus, nevis e, jau zināms, kas ir mazliet e, pamainīt, kā tas bieži vien notiek. Tātad, ko mēs varam darīt, reaģēt uz šādu situāciju? Tātad, manuprāt, galvenais mērķis, uz ko mums būtu jātiecās, ir stiprināt lauksaimnieku iespējas diktēt noteikums vai vismaz būt līdzvērtīgās e, pozīcijās šajā pārtiks apgādes ķēdē. Kā mēs to varam panākt? Es tad ierosinātu kā nu, eh, secinājums septiņus secinājumus un septiņus paņēmienus, kā to darīt. Protams, ka tur iespējams vēl papildināt šo sarakstu, bet eh, Bovēkungs jau savā ziņojumā uh, ir lielāko daļu uzskaitījis. Pirmais uh, pasākums, kas arī vissarežģītākais ir, ir eh, pašu patērētāju kustības. Tā kā tie no jums, kas zina ekonomikas teorijas, nezinu, cik daudz no jums, es domāju, ka patsmit noteikti. Ja es jautātu, kurš šeit ir jurists, arī paceltu diezgan daudz uh, pārstāvi. Ja es pajautāšu no jums, kurš no jums ir patērētājs, jūs visi pacelsiet rokas. Uh, Jo, kā izrādās, šī e, kustība, jeb e, organizētība patērētāju vidū ir diezgan vāja. Patērētāji nemāk un nevar uzspiest savas vēlmes tirgumu. Polijā mums bija aptaujas par to, kādēļ patērētāji necīnās par savām tiesībām un tika e, piedāvāt vairāk skaidrojumu. Tomēr pamatā galvenais skaidrojums bija tāds, ka zemā vienības cena, piemēram, pāris eiro par kilogramu konkrētam produktam, ja produkta kvalitāte ir zema un mēs ar to neesam apmierināti, mēs nepiesakam pretenzijas, mēs nesūdzam kādu tiesā, jo zaudējumi jau nav būtiski. Tie ir ļoti nelieli. Un tieši šādi vāji organizēt uh, patērētāju kustība ir negatīva no diviem aspektiem. Pirmkārt, lauksaimnieki saņem mazākus ienākums, bet no otras puses mēs kā patērētāji saņemam arī zemes kvalitātes produktus. Otrakārt, tiešu attiecību veicināšana starp lauksaimniekiem un patērētājiem. Par šo tematu jau diezgan daudz šodien tik runāts. Tas principā paredz starpnieku izslēgšanu no šīs ķēdes, šo lieko posmu izslēgšanu, kas šobrīd ir pārņēmuši eh, šo papildus radīto pievienoto vērtību. Uh, Trešais risinājums e, - veicināt lauksainiecības ra produktu ražotāju organizāciju izveidi. Es nemāku pateikt, kāpēc uh, lauksaimnieki īsti nevēlas sadarboties savstarpēji un apvienoties. Uh, iespējams, ka tas e, saistīts ar uh, bijušām socialistiskajām valstīm, kur ilgus gadus cilvēki bija spiesti to darīt, un varbūt šobrīd pretojās tīri ideiski. Uh, Un šobrīd, pat eh, ņemot vērā, ka viņiem nav nekāds ietekums eh, šādās pārunās, mēs redzam, ka šādas vēlmes eh, apvienoties trūkst arī rietumu valstīs. Ceturkārt, veicināt īsas pārtiks apgādes ķēdes, kā te jau eksperti minēja. Piemēram, viesnīca un restorāna nozarē. Īsas piegādes ķēdes arī ir ļoti noderīgas Tās ir eh, tādas eh, vieglas darbības, kurām nav nepieciešamas eh, iejaukšanās jau esošā likumdošanā. Tomēr bez minētajām četrām ir vēl vairāki pasākumi, kurus es jau uh, uzskatītu par tādiem nopietnākiem pasākumiem, kas saistīts ar esošās likumdošanas mainīšanu. Ko varētu minēt, ka tas ir atšķirīgi vērtējams, piemēram, jauna tirgus regulēšanas pasākumi, pārtiks ķēdes uzraudzība un visbeidzot atbalsts maziem vidējiem uzņēmumiem. Noslēgumā es teikšu tā. Šie pasākumi arī ir īstenojumi, bet tiem ir nepieciešams, lai tā, tiem piekristu visas iesaistītās puses jo šiem pasākumiem ir nepieciešams vērā ņemams e, likumdošanas aktu grozījumi, kas principā būtu pret lielo uzņēmumu interesēm. Šeit jau tika minēti piemēri, kur e, ir uzņēmumi, kas diezgan labi nopelnīja nu, uz e, pašreizējo krīzi. Mēs to arī labi zinām. Šī, šis bija viens no 50 lielākajiem uzņēmumiem eh, pasaulē. Viņiem budžets ir lielāks nekā dažām valstīm. Tā kā mēs varam tikai iedomāties, cik liels ir šāda uzņēmuma ietekmes sfēras un ietekmes spējas. Tā kā es teiktu, ka šādas stingras darbības ir nepieciešams un ir iespējams. Paldies! Grazie, profesore. Ora abbiamo finito. Paldies, profesor. Un līdz ar to esam uzklausījuši visus ekspertus, kas bija paredzēti otrajā uzklausīšanas daļā. Mūsu rīcībā ir vēl dažas minūtes, lai uzklausītu deputātu komentārus. Pēc tam došu vārdu vēlreiz Jose Bovē, kas noslēgs mūsu uzklausīšanu. Akins kundze. Un pēc tam Hapmankungs. Uh, Paldies, priekšsarētāji! Paldies visiem ekspertiem, Eh, paldies Buvē kungam arī par viņa ļoti interesanto un visaptvarošo ziņojumu. Man ir pavisam daži īsi komentāri, jo lielāko daļu jautājumu jau tika apskatīti un es mēģināšu neatkārtoties. Viens no jautājumiem, kas jau tika izteikts šodien, bija tas, ka mums nepieciešams labāk izmantot esošo likumdošanu un mūsu rīcībā esošos instrumentus. Tas ir pamatoti, bet tāpat laikā mums ir daži labāk jāapskatās, piemēram, direktīvu par negodīgas komercprakses izskaušanu. Uh, Eh, ka, ja mēs cīnāmies eh, arī ar eh, negodīgas vai maldinošu reklāmas pastāvēšanu, tā kā varbūt mēs varam kaut ko vairāk pasākt. Tāpat mums ir nepieciešams pārskatīt arī tirgus situāciju finanšu instrumentu direktīvā. Uh, kas palīdzētu nodrošināt vispārēju caurskatāmību, tā skaitā arī lauksaimniecības tirgu. Un, eh, manuprāt, tas noteikti palīdzētu nodrošināt arī to, ka eh, ir mazāk cenu svārstības. Mēs jau esam bijuši situācijās, kur mums bija ļoti izteiktas cenu svārstības, un ja zem tā būtu palikt arī atvasinātie instrumenti zem šīs direktīvas, uh, kā tas ir ASV, bet tas nav Eiropas Savienībā, tad varbūt mums būtu uh, kā jau es sacīju, eh, sacīju samazinājusi cenu svārstīgumu un mēs būtu spējuši stabilizēt šo tirgu. Tās ir divas lietas, ko mēs būtu varējuši darīt mūsu kompetences jomā. Šeit cilvēki jau izteicās par konkurences eh, tiesībām. Manuprāt, tas ir pārāk šaurs eh, jautājums, lai varētu tiešā veidā patērētājiem dot kādu labumu paštirgus, protams, neatrisinās šo problēmu, pašregulācija nav pietiekama. Uh, Eh, un pēdējais no ekspertiem eh, runāju par šiem pasākumiem, ko mēs varam darīt. Eh, es to arī netaisos visu atkārtot. Bet noslēgumā divas lietas gribu pieminēt. Šeit tik runāts par dominējošiem posmiem pārtiks ķēdē un redzējām, ka pa, izplatīšanas posms ir kļūst par dominējošo kopš 80. gadiem. Uh, Un viens no risinājumiem ir saīsināt šo pārtiks apgādes ķēdi, tā ka varbūt tā ir laba ideja, bet, protams, jau tika eh, izcelts tas, ka lauksaimnieki nekad nav bijuši dominējušais posms šajā ķēdē, un arī no komisijas dokumentiem tas eh, pilnīgi skaidrs. Ja mēs apskatāmies 95. Eh, līdz 2005. gadu pievienotā vērtība ir pieaugusi visos sektoros, izņemot lauksaimniecību, un kaut arī tas varbūt nav absolūti tas pats, tomēr tas ir samērā cieši saistīts. Un uh, mēs šeit parlamentā bieži dzirdam, ka lauksaimniecībai ir jābūt uz tirgu orientētam un jābūt ilgspējīgai uh, lauksaimniecībai. Un uh, kāds jau iepriekš sacīja, ka liela daļa no lauksaimnieku ienākumiem nāk no Eiropas Savienības atbalsta, un mums jāskatās, kas tas notiks ar šiem maksājumiem pēc pašreizējā plānošanas perioda beigām. Jā, mums, mums ir eh, jāveic arī dažādi pasākumi, gan grozot likumdošanu, gan arī savādāki. Tomēr mums ir jāskarās, kas notiek ar kopējo lauksainicības politiku pēc 13. gada. Paldies! Grazie, onorevole. Paldies, un tagad vārds Hofman kungam. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Mēs tagad nemēģinām atrast uh, labos varoņus un sliktos varoņus šajā ražošanas ķēdē, bet uh, vēlamies, lai valdītu vienlīdzība. Atminēsimies, kas izskanēja pirmajā diskusiju kārtā. Piemēram, ja mēs runājam par godīgām cenām, kas tad ir šīs godīgās cenas, kā mēs tās varam definēt? Jo Mēs taču uzskatām, ka ir jābūt arī brīvai tirdzniecībai. Tādēļ es uzskatu, ka mums arī vajadzētu padomāt, eh, ko mēs vēlamies darīt, lai uzlabotu šo pārtiks ražošanas ķēdi. Es vēlējos eh, uzdot jautājumu pārstāvjiem no Eurocommerce. Tātad, ja mēs runājam par maksājumiem, lauksaimniecībā tas joprojām rada lielas problēmas, un dažādas lauksaimniecību asociācijas bieži vien lauz galvas par šo jautājumu. Ja lielveikalu ķēdes būtu gatavas, piemēram, noteikt konkrētu termiņu saviem maksājumiem, tad eh, konkurences jautājums vispār Eiropā vairs gaismā neparādītos. Uh, Mums vajadzētu padomāt, vai mēs tiešām to vēlamies sasniegt. Kas man šķiet būtiskāk, piemēram, tādas būtiskas līgumu izmaiņas vairs nav iespējamas, it sevišķi pārtikas produktu nozarē. Mēs esam eh, redzējuši to, ka eh, līgumi tiek mainīti vēlāk, tātad ar eh, novēlošanos, ar atpakaļējušu datumu. Tālāk par regulējumu, kā varētu regulēt pārprodukciju, piemēram, runājot arī par augļiem un dārzeņiem. Uh, Mēs pēdējo laiku, pēdējos gados esam pieredzējuši to, ka tirzniecības ķēdes izstrādā pilnīgi autonomu regulējumu attiecībā uz pārprodukciju, tātad eh, šeit tiek izmantoti Eiropa, šeit tiek diskreditāti Eiropas Savienības līkumi daļēji, un daļēji tiek eh, noteiktas tādas normas, kas nav zinātniski pamatotas, piemēram, uh, Eh, kāda eh, lielveikala ķēde atļaujas pateikt, ka mēs esam labāk par pārējiem un eh, maldina patērētājs, viņiem sastāsta nezinu ko un sastāsta, ka, piemēram, viņu preci ir labāka īstenībā maldinot patērētāju. Es uzskatu, ka šeit tiek deformēts iekšējais tirgus un konkurētspēja, jo, piemēram, augļu un dārzeņu tirgu jau tā pastāv ļoti daudz dažādu normu, kas ir jāievēro. Tādēļ likumdevēja uzdevums būtu izbeigt eh, šīs muļķības un parūpēties par eh, likumdošanas aktiem, kas kaut kādā veidā varētu sakārtot tirgu. Protams, arī tirgus zināmā mērā eh, var kaut ko darīt, bet tas man šķiet pārāk absurdi. Paldies. Grazie Herbert, l'onorevole Morvei, prego. Paldies, Herbertam. Tagad Morvai kundzei. És eh, beszélgetésben, vitában ugye a méltányos eh, jövedelem. Paldies! Šī ir bijusi ļoti interesanta diskusija. Mēs esam runājuši par eh, pienācīgiem ienākumiem lauksaimniekiem. Tas ir temats, kas ir ļoti svarīgs. Bet, ja mēs runājam par Eiropas lauksaimniekiem, mēs ar to Domājam, piemēram, eh, kādā situācijā ir lauksaimnieki bijušās padomju eh, republikās, kāda situācija ir ar maziem ražotājiem. Mēs līdz šim visu pēcpusdienu esam runājuši par konkurētspēju. Tā ir bijusi viena no būtiskākajām koncepcijām, ka lauksaimniekiem jābūt konkurētspējīgiem. Bet kā, lai viņi va, varētu vispār būt konkurētspējīgi, bet kā, lai to izdara lauksaimnieki mazajās valstīs, ja viņiem ir jākonkurē ar milzīgiem uh, lauksaimniecības uzņēmumiem, ar holdingu kompānijām, principā šīdām saimniecībām, kā bijušiem kolhoziem, kas tikuši privatizēti. Un tas, principā, lielākoties ir noticis eh, socialistiskajās valstīs bijušās, eh, kur eh, šie kolhozi tika par kapējām privatizēti un šobrīd ir daudz kur izveidojušies par liela apjoma lauksaniecības uzņēmumiem, bet kā tad mazie eh, zemnieki, lai lauksemnieki ar tiem konkurē? Kā, par kādu taisnīgumu mēs šeit varam runāt? Un eh, šeit ir arī sākuma punkts pilnīgi citā vietā, ja mēs salīdzinām šo situāciju, eh, kad valsts iestājās Eiropas Savienībā. Mums Ungārijā 25% bija, un kas šobrīd nesaņēmām pat nelielu daļu no tā, ko saņem vecajās dalību valstīs lauksēmnieki, kā Eiropas Savienības atbalsts. Tā kā jaunās dalību valsts un it īpaši Ungārija, mums jāpaskatās, kāda ir situācija ar maziem vidējiem eh, lielumu saimniecībām. Kā tad viņas var būt konkurētspējīgas šādos esošajos apstākļos? Un tā kā grozījumi ir iesniedzami līdz 18 eh, datumam mēs gribējām arī iesniegt atsevišķu grozījumus, lai runātu par konkurētspēju un pretrunām, kas ir starp šīm divām koncepcijām, starp taisnīgumu un konkurētspēju. Ungārija ir veikts pētījums, un mēs to esam iesnieguši referentam un vēlamies pateikties referentam par viņu darbu. Paldies! Honorevali Rubins. Rubikungs. Paldies priekšsēdētāji. Pirmkārt, Es vēlos pateikties gan Bovēkungam, gan arī ekspertiem, kas te uzstājas par interesantu, saturīgu un katrā ziņā mūsu darbam ļoti noderīgu informāciju pārdomām un pētījumiem. Ja es gribētu atspērties no tā vārda, kas mums ir tēmas nosaukumā šodien par taisnīgu um, ienākumu izdar, um, e, sadalījumu, par taisnīgu politiku lauksaimniecībā, tad es nedomāju, ka Eiropas Savienība nav spējīga risināt kaut vai tādu jautājumu, kā pieņemt regulējušas dokumentus, kas aizliedz lielveikalu ķēdēm par lētu naudu nopirkt, saņemt no ražotājiem, lauksaimniekiem preci – to iepakot savā iepakojumā, pārdot it kā savu par citu cenu. Tas ir, man liekas, vēl trakāk nekā vienkārša spekulācija. Ja es lidoju, es bieži lidoju no Rīgas, es esmu no Latvijas uz šejienu un atpakaļ, un man lidmašīnas kompānijā dod cukuru ar nosaukumu, šīs kompānijas nosaukumu, bez kaut kāda norādījuma, no kuras viņš ņemts, tad man rodas aizdomas, vai tas no to lidmašīnas zinēju kvēpiem taisīts, tad viņam vajadzētu būt melnam, nevis baltam. Es domāju, tādas lietas jau nu, mēs noteikti varam aizliegt. Tā kā ir daudz tādu jautājumu, kurus varam regulēt. Un otrā tēze. Es domāju, ka tā netaisnība Eiropas Savienības lauksaimniecības ražotāju vidū ir iedēstīta no mums pašiem. Te es gribētu turpināt to domu ļoti īsi, ko, iete, ko pateica iepriekšējā runātāja par Ungāriju, par Latviju. Kāds var būt taisnīgums, ja Latvijas ražotājs saņem četreiz mazākas subsīdijas nekā saņem vecais Eiropas valsts? Es divas dienas pavadīju pirms braukšanas šurp, tiekoties ar lauksaimniekiem republikā. Tur valda panika par to, ka no vienas puses mēs te runājam spriežot par lauksaimniecības kopējo politiku Eiropas Savienībā līdz 2013. un 2020. gadam, kas ir pareizi un, un būtiski. No otras puses, runājam par to, ka nebūs iespējams palielināt subsīdijas, ne subsīdijas, bet finansējumu lauksaimniecībai. Un no trešās puses sakam, ka mēs iesim pa izlīdzināšanas ceļu. Lauksaimnieki saka, Kur jūs ņemsiet tos līdzekļus? Kāpēc jūs soliet izlīdzināšanu maksājumos, jo vecās valstis no tā neatteiksies? Tie ir jautājumi praktiski un būtiski, uz kuriem mums jārod atbildes. Es domāju, ka gatavojot tālākai apspriešanai šos dokumentus un Baivakunga ziņojumu, mēs to visu varētu ņemt vērā. Paldies! Grazie. Grazie, onorevole Rubins. La parola per l'ultimo intervento. Paldies uh, Rubika kungam. Mulțumesc, domnule. Tagad Nikolais Kūkungs, vicepriekšsēdētājs, lūdzu. Toate ideile. Paldies, priekšsēdētāji. Visas idejas, kas minētas Bavē kunga ziņojumā, ir ļoti svarīgas un nepieciešams. Tāpat arī mūsu ekspertu izteiktās idejas ir ievērības vērts, bet es domāju, ka mēs neskatām problēmu pēc būtības. Mums nevajadzētu aizmirst, kādi būtu risinājumi pēc būtības šai problēmai. Es pārstāvu Rumāniju. Un par šo valsti ir daudz runāts pēdējā laikā. Sums, kuras lauksaimnieks saņem savas produkcijas, realizējot savu produkciju, ir neliels, un tāpēc, piemēram, deputāti ir piedāvājuši eh, slēgt eh, lielveikals svētdienās, bet tas ir slikts risinājums no ekonomiskā viedokļa, jo tas neatrisinās situāciju. Neatkarīgi no tā, kādus pasākums mēs īstenojam parlamentā, es domāju, ka problēma pēc būtības ir saistīta ar konkurenci un konkurētspēju. Un mums vajadzētu domāt par struktūrālām pārmaiņām un uzlabojumiem. Mums vajadzētu veidot ražotāju grupas, mums vajadzētu mēģināt palielināt ieņēmums lauksaimniekiem un tāpat jādomā par eh, šiem, ši, tām lauksaimniecībām, kur šobrīd eh, ražo tikai, lai nodrošinātu paši sevi, lai arī tās varētu piekļūt eh, tirgiem. Tāpēc mums ir jādomā par kopējās lauksaimniecības politikas reformēšanu, jo īpaši par līdzekļiem, kas būs šīs politikas īstenošanai. Paldies! Paldies Nikolesko kungam! Pateicos visiem, kas izteicās, jo īpaši vēlos pateikties ekspertiem un tāpat arī kolēģiem, kas izteica savus komentārus. Un pirms es dodu vārdu Bovekungam, vēlos atgādināt, ka grozījums varēs iesniegt līdz 18. maijam 2012. Tātad grozījums Bovē kungu ziņojumam. Komitejā mēs pieņemsim dokumentu 28. jūnijā un plenārsēdē skatīsim septembrī. Vēlos arī atgādināt, jo īpaši Žozē, kuram es pateicos citstarpā par lielisku paveikto darbu, tātad vēlos atgādināt, ka rudenī mums būs jāpieņem vairāk likumdošanas akti, tā skaitā likumdošanas akts par kvalitāti, ir paredzēta eh, komisijas zaļā grāmata, tāpat mums ir noteikumi eh, mazāk labvēlīgiem reģioniem un arī pasākumu tirgus pārvaldībai. Ar tiem mēs iepazīstināsim pēc tam, kad darbu būs paveikusi augsta līmeņa darba grupa, kas strādā pie piena produktiem. Un es domāju, ka noteikti mēs varēsim izmantot dažus priekšlikumus, kas eh, tika izteikti šodien. Tieši tāpēc es vēlētos, lai kolēģi ņem vērā šos likumdošanas priekšlikumus, pie kuriem strādāsim rudenī, lai mēs varētu iestrādāt tos priekšlikumus, kas izskanēja šodien. Paldies, un tagad vārds Žuzepa V noslēguma vārdiem. Priekšsēdētāji, Es mēģināšu pavisam īsi noslēgt šīs diskusijas. Domāju, ka mēs visi esam nedaudz noguruši, jo bija ļoti daudz runātāju, diskusijas bija ļoti garas, un es īpaši nevēlos aizkavēties. Vispirms vēlētos pateikties visiem ekspertiem, kas pārstāv gan ekonomiskās aprīnas, gan ražotāju aprīnas, gan um, tirsniecības aprīnas, tāpat arī zinātniekus, kas pārstāv universitātes un arī apvienoto nāciju organizācijas pārstāvi. Es vēlētos pateikties jums par paveikto darbu, paldies par jūsu ieguldījumu šajās debatēs, kas mums noteikti ļaus izprast to, cik sarežģīts ir šis jautājums un ka mūsu risinājums nevar būt vienkāršs. Ka no vienas puses ir problēmas, kuras jārisina ar reglamentējošiem aktiem, mums ir jāpieņem likumdošanas akti, un vēl bez tā, protams, ir arī politiskā vīzija. To atgādināja arī mūsu kolēģis Kapulas Santos. Ir skaidrs, ka mēs nevaram risināt šos jautājumus, ja mēs neesam vienojušies politiskā plāksnē, un tas protams, liek mums atgriezties pie 1957. gada Romas līguma un kopējās lauksaimniecības politikas izveidošanas. Kopējā lauksaimniecības politika paredzēja nodrošināt nepieciešamās kvalitā, kvantitāti, tāpat nodrošināt stabilas cenas un nodrošināt uh, lauksaimniekiem tādus ieņēmumus, kas būtu līdzvērtīgi citās nozarēs strādājošiem. Un šis te trešais pīlārs, šī Trešā problēma bieži vien ir tikusi aizmirsta kopējās lauksamniecības politikas ietvaros, un tāpēc arī mans ziņ ziņojums tā mērķis ir līdzsvarot kopējā lauksamniecības politiku. Ja mēs to nedarīsim, tad šī te, šis apburtais loks, šī spirāli Šī tendence turpināsies un lauksaimnieku skaits samazināsies un samazināsies arī lauku rajonos dzīvojošo skaits. Tātad tā ir problēma pēc būtības, to es jau teicu savos ievadvārdos. Mums ir jācenš nodrošināt šīs darba vietas, noturēt tās. Šobrīd, kad uh, bezdarbs apdraud visas ekonomiskās nozars, vēl iznīcināt arī lauksaimniecību, ir diezgan, diezgan pašnāvniecisks pasākums. Mm gan no vidas aizsardzības, gan no pārtiks drošuma, gan no nodarbinātības viedokļa. Tātad nodarbinātības viedoklis ir ļoti svarīgs. Un mums ir jādomā par diviem jautājumiem, jārod atbildes uz diviem sekojušiem jautājumiem. Vai nu lauksaimnieks saņem pēc nopelniem, vai arī viņš saņem no ieguldījumiem, kurus veids uh, eh, pilsoņi ar nodokļu iemaksu palīdzību. Tātad šis te ir, šie te ir atbalsta maksājumi. Lai lauksaimnieks no vienas puses saņemtu sava darba augļus un vēl papildus atbalstu no atbalsta pasākumiem. Tas ir galvenais jautājums, par kur mums ir jādomā reformējot kopējo lauksaimniecības politiku. Bet šobrīd jūs redzat to attiecīgi savās dalībvalstīs, ka nav neviena jauna lauksaimnieka, kas vēlētos uzsākt darbību tikai un vienīgi, lai saņemtu uh, atbalsta maksājums, jo lauksaimnieka mērķis ir ražot, realizēt savu produkciju tirgū. Tas ir neatkarīgs ražotājs, kas vēlas saņemt pēc nopelniem, pēc tā, ko viņš ir paveicis. Tieši tāpat kā mēs redzam, ka daudzos gadījumos tiešie maksājumi ir negodīgi un rada Eh, tāda situācija, kas ir pret ekonomikas likumiem. Tātad, ja mēs atbalstām tādu politiku, kurā ieņēmumi ir balstīti uz godīgu peļņu no attiecīgi paveiktā darba, tad mēs veicinam aktīvu ekonomiku un kas palīdz arī nodrošināt nepieciešamo līdzsvaru. Un to jau teica arī vairāki runātāji, mums ir nepieciešami instrumenti, kas palīdzētu pārvaldīt ražošanu, jo bez tā mēs nevarēsim garantēt cenas. Un iespējams, ka vecie instrumenti, kas ir, kas ir mūsu rīcībā, ir novecojuši. Arī to būtu vērts pārdomāt. Kad mēs redzam, ka šobrīd uh, kopējā tirgus organizācijas uh, ir tikušas anulētas un līdz šim tās tomēr palīdzēja zināmā mērā organizēt situāciju tirgu, tas attiecas uz graudaugiem, piemēram, tad tik tiešām ir vietā padomāt, cik lielā mērā ir atbildīgas dalībvalsts, kas ir anulējušas šos instrumentus, neaizstājot tos ar jauniem. Tāpēc es šobrīd cenšos paraudzīties uz šo jautājumu pragmatiski, balstoties uz tiem instrumentiem, kas ir mūsu rīcībā un balstoties uz to darbu, ko ir paveikusi komisija, ņemot arī, vērā arī likumdošanas aktus, kas ir mūsu rīcībā. Mums vajadzētu rīkoties pragmatiski, vienlaikus nezaudējot politiskos mērķus. Tāpēc arī šīs diskusijas ir transversāls. Es domāju, ka šobrīd mums ir iespēja virzīties uz priekšu. Un noslēgumā es vēlētos teikt, es priecājos par deputātu komentāriem, un es ceru, ka ar jūsu grozījumiem mums izdies, izdosies iet vēl tālāk nekā manā sākotnējā priekšlikumā. Tieši to es vēlos, lai deputāti nostiprinātu šo dokumentu. Un pirmie, kas vēlas, lai šis dokuments tiktu nostiprināts, Tas bija komentārā, kuru es saņēmu vakar no Francijas iestādēm, kas uzskata, ka ziņojums ir labs, bet mums būtu jāiet vēl tālāk dažās nozarēs un dažās jomās. Tāpēc es gribētu teikt deputātiem, mēģināsim. Ar grozījumiem mēs varam paveikt šo darbu, un es ceru, ka mums izdosies to paveikt pēc iespējas kolektīvā, kopīgiem spēkiem, solidāri. Un es ceru, ka mums izdosies izvairīties no pārlieku lielu skaitu grozījumu, kā jau mēs runājam šodien koordinātoru sanāksmē, lai šis dokuments būtu pēc iespējas efektīvāks. Es esmu jūsu rīcībā, lai mēs paveiktu šo darbu kopīgiem spēkiem, un liels paldies jums visiem par sadarbību, un paldies arī visiem ekspertiem, kas bija ieradušies uz eh, šīm debatēm un kas ar savu pienesumu arī ir bagātinājuši šīs debats arī ārpus Eiropas Savienības, ārpus uh, Eiropas parlamentu, jo mums, protams, ir nepieciešams arī pilsonisko uh, eh, sapiedrību atbalsts, lai mēs izveidotu tādu kopēju lauksaimnes politiku, kas būtu godīga. Paldies! Grazie José, sarà sicuramente uno sforzo collettivo quello che faremo. Paldies, José. Es patiešām esmu pārliecināts, ka mēs visi sadarbosimies. Tagad eh, beigsim sanāksmi. Vēlējos jums atgādināt, ka nākamā tikšanās ir 10. maijā. Un tad būs eh, seminārs eh, Spānijas prezidentūras pārziņā par lauksaimniecības konkurētspēju. Paldies! Allez,